Jā. Euh, Godātais ministra kungs, ir ārkārtīgi liels prieks jūs sveikt mūsu vidū uh, šajā pirmajā oficiālajā tikšanās reizē transporta komiteja. Esam ļoti priecīgi jūs sveikt šeit, un jūs pārstāvat Beļģijas prezidentūru, uz kuru mēs liekam ārkārtīgi liels cerības. Nu, lūk, lai mēs nezaudētu nec laiku, nec prieku jūs uzklausīt, to līdz arī dod jums vārdu. Merci, euh, Paldies, priekšsēdētāji kungs! Geachte coördinatoren, verslaggever. Godātais priekšsēdētāji, uh, godātais uh, uh, referenta kungs, godātie deputāti. Pirmkārt, vēlos jūs sirsnīgi, pat, jums sirsnīgi pateikties par ielūgumu ierasties šodien jūsu komitejā, lai varētu jūs iepazīstināt ar Beļģijas prezidentūras prioritātēm, prioritātēm mobilitātes un transporta jomā. Esam pārliecināti, ka konstruktīva sadarbības starp transporta komiteju, komisiju un padomi kā arī atbalsts iniciatīvām, kuras tiks pieņemtas, ir absolūti priekšnoteikumi, lai mēs varētu progresēt mobilitātes jomā Eiropas Savienībā. Es jau esmu arī divpusēji ticies ar Eiropas kolēģiem, ar Eiropas komisiju ar eh, padomu sekretariātu pārstāvjiem, kā arī ar dažiem jūsu komitejas pārstāvjiem. Šie, mm, šajos divpusējās tikšanās reizēs eh, mēs sapratām, ka mūsu programma ir visai ambicioza. Mūsu noteiktās prioritātes ir aktuālas, realistiskas un īstenojamas. Mūsu programma galvenokārt balstās uz sešām prioritātēm un uz vairākiem pasākumiem, kur ir saistīts ar šīm prioritātēm. Šie notikumi, šie pasākumi prioritātes ir cieši saistītas arī ar aktuālajiem jautājumiem Eiropas Savienībā un Eiropas komisijas darba programmu. Esmu ļoti priecīgs redzēt, ka Eiropas institūcijas jau 2010. gadā ir panākušas kompromisu pie dažiem svarīgiem jautājumiem, piemēram, jūras dokumenta elektroniska apstrāde, regula attiecībā uz arī gaisa negatīvu un preven, preven, prevenciju arī 2004. gada tiesību aktiem, kur tiek runāts arī par Galileo uh, mm, sistēmas uzraudzību un arī par pasažieru tiesībām ceļot ar jūras transportu, upju transportu, ir jānodrošina transporta jomā ilgspējīga attīstība, ir jāuzsver drošība, tas būs visiem transporta veidiem. Mums šis ir ļoti svarīgs koncepts Beļģijas prezidentūrai, niecībā uz mobilitāti un tās attīstību. Pirmkārt, Mēs eh, strādāsim pie baltās grāmatas, kur skatīsim eh, transporta nākotni. Šajā baltajā grāmatā būs visi nepieciešamie elementi, lai sniegtu atbilstīgu atbildi izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies transporta jomā. Beļģijas prezidentūra vēlas konstruktīvi strādāt, lai varētu izstrādāt un arī īstenot piemērot šo balto grāmatu. Mums, dāmas un kungi, liekas ļoti svarīgi organizēt vispārīgu viedokļa apmaiņu jau sākot ar oktobra padomi, lai varētu pieņemt uh, šo dokumentu decembrī. Pirmā tātad padomas sanāksme oktobrī un dokumentu pieņemšana decembrī. Būs um, arī multimedāli jāizvērtē ārējās izmaksas. Mēs vēlamies uh, šīs diskusijas atvērt un uzsākt. Uh, Mums ir arī jāpārskata Eiroviņetas direktīva un Baltā grāmata arī šajā kontekstā spēlēs nozīmīgu lomu. Cita starpā Baltā grāmata arī atbalstīs TNT politikas attīstību. Mūsu prezidentūras laikā mēs vēlamies, kā tas jau tika piedāvāts arī TNT konferences laikā Saragosā, kā jau es teicu, mēs vēlamies attīstīt politiku, metodoloģiju, kas mums ļauj īstenot uh, integrētu Trans-Eiropas uh, transporta tīklu. Mēs arī sagaidām Eiropas komisijas priekšlikumus par pirmā dzelzceļa pakotnes uh, pārskatīšanu. Būs debates par šiem punktiem. Noteikti arī Beļģijas prezidentūras laikā par šo dzelzceļu pakotni. Ārkārtīgi lielu uzmanību arī pievēršam eh, transporta drošības jautājumu risināšanai. Esam priecīgi par to, ka pavisam drīz Eiropas komisija mums nosūtīs arī ceturto darba programmu par transportu drošību. 2. decembrī padomis laikā mēs nāksim klajā ar secinājumiem, kas mums ļaus uzsvērt kvantitatīvus mērķus, kādi tiks noteikti šajā uh, darba kārtībā, darba uh, rīcības plānā lai varētu izvērtēt pasākumus, kādus esam pieņēmuši, īstenojuši, tāpat laikā arī objektīvi veikt izvērtējumu un salīdzinājumu uh, dalību valstu starpā. Būtu nepieciešams arī attīstīt labāko paraugu praksi lai mēs varētu mācīties no uh, viens otra pieredzes. Oktobrī kopā ar parlamentu un komisiju Beļģijas prezidentūra organizēs arī transporta drošības dienu, iekšējais tirgus, pieaugošā preču un pakalpoju mobilitāte Eiropas Savienībā. Uh, nosaka to, ka mums ir steidzami ir arī jāizveido arī elektroniska datu apmaiņa, kurai vajadzētu notikt dalībvalstu starpā satiksmes drošības jomā. Ir jāveicina arī ilgspējīga mobilitāte un jātīst arī citi transporta veidi, ne tikai ceļa, autoceļa transports jo īpaši tas attiecas uz jūras transportu, lai varētu veikt pārvadājumus īsos attālumos. Jau tagad ir ļoti labi šāda jūras transporta kapacitāte, kas mums ir jāizmanto. Mums ir nepieciešama šeit integrāla pieeja un nevis eh, skatīt katru transporta veidu atsevišķi. Šajā kontekstā 15. un 16. septembrī Tiks, nef tiks organizēta neformāla padome Antverpenē kur mēs runāsim par upju un jūras transportu integrēšanu Eiropas Savienības preču pārvedāšanas tīklā. Arī jūsu komitejas ieguldījums uh, tiek uh, nepacietīgi gaidīts arī savu ieguldījumu sniegs arī, protams, komisāra kungs Kallas un citi. Ir nepieciešams izstrādāt rīcības plānu, lai varētu veikt veikt um, arī vidustermiņa izvērtējumu attiecībā uz preču pārvedāšanu pilsētā. Šī konference notiks Bris Briselē un būs arī divi citi pasākumi, kas attiecas uz uh, jūras transportu. Lai arī pat jāstrādā pie um, negadījumu novēršanas arī, lai apmācītu ekspertus, kuri vai vajadzētu būt li vairāk lietas kursā par Eiropas Savienības tiesību aktiem, tiks izvedota tad īpaša aģentūra šim darbam. Šīs aģentūras uh, kompetence tiek atrunāta regulā 14.06 līdz 102 un trešajā pakotnē par jūras um, transportu drošību. Mūsuprāt, šī regula būtu jāpieņem. Trešā, uh, trešā jūras transporta pakotnē tad arī vēlēk paredzēt jauni drošības noteikumi attiecībā uz gaisa sātīksmi. Krīzes laik, krīzes. Um, brīdis tātad pienāca pēc tam, kad vajadzēja slēgt daļu gaisa telpas, kad uh, notika vulkāna izvirdums Islandē. Mums ir jādomā vairāk par pasažieru tiesībām un par kā risināt šādu veidu situācijas un kā izveidot ef efektīvu TNT tīklu. Ir jāuzlabo arī gaisa satiknes pārvaldība, pateicoties otrai uh, vispārējo tātad Eiropas debesu vai gaisa telpas fāzē. Augustā tiks organizēts Brīgas pilsētā aviācijas samits, kur tiks runāts par drošību gaisa uh, transporta jomā, un kur tiks runāts arī par vienoto Eiropas gaisa telpu un tās otro fāzi. Komisija ir nākus klajā ar paziņojumu ar vidustermiņa pārskatu 2010. gadā, kur tiks pārskatīts Eiropas uh, satelīta navigācijas sistēma ar Ignas un Galileo sistēmām. Komisija pašlaik veic izmaksu analīzi, eh, sastrādājas ar dalību valstīm. Mēs ceram, ka vidus, šis vidustermiņa pārskats 2010. gadā ļaus nonākt pie riska analīzes, kas ļaus savukārt labāk struktūrēt sistēmas uh, funkcionēšanu un paredzēt arī vairāk gadu finanšu plānu šīm satelītnavigācijas sistēmām. 13. gada beigās Galileo sistēmai vajadzētu tikt jau konkrēti īstenotai. Uh, arī komisāra kungs transporta padomas laikā nā, padomē nāca klajā ar rīcības plānu. Arī es vēlos padomē par to runāt, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu vienoties ar sadarbības plānu uz um, šīm satelīta sistēmām, nu, vienoties dalībvalsts starpā un arī ar Norvēģiju. Ir svarīgi arī uzsvērt STI sistēmu, lai dažādu sistēmu starpstarpējā savienojumība tik nodrošināta. Mēs vēlamies, lai tiktu īstenota arī STI pamata uh, regula ITS. ITS iekļaušana ceļa satiksmēs, eh, transporta jomā. Uh, uzlabos šo transporta veidu ilgtspējību un nodrošināt lielāku efektivitāti un drošību. Paldies! <coughs> Euh, Jā, tik liels klusums, jāteic, ka esmu ļoti iespaidots, ka tiešām jūs tik uzmanīgi <laughs> izklausījies. Un tagad došu vārdu Mačio Groškungam, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies ministra kungam, pārdomas priekšsēdētājiem. Es domāju, ka nav pārspīlēti, ja mēs uh, uzklausot programmu teiktu, ka šī programma ir vērienīga. Uh, to es uh, saku ne bez lepnuma, bet uh, pirmo reizi eiro vīnieta pēc trim prezidentūrām ir nonākusi līdz debatēm. Tas ir liels panākums, eh, to ierakstīt eh, programmā. Kas no tā notiks, to mēs kopā redzēsim, bet es domāju, ka mēs gūsim panākumus. Izmaksu internalizēšana ne tikai eh, pilsētas transportā, bet kopumā, manuprāt, ir viena no svarīgākajām debatēm transportā, kas ietekmēs arī mobilitāti nākotnē. Taisnīgs līdzekļu sadalījums un iemaksu sadalījums dažādiem transporta veidiem. Otrakārt, eh, jaunie interesanti, mm, tas var nozīmēt eh, jaunus interesantus ieņēmumu avotus eh, valstīm un arī interesantus, interesantas finansēšanas iespējas transporta nozarei un uh, neuzspiežot uh, valstīm uh, agrāko līdzekļu atvēlēšanas principu. Arī mums, kā iedzīvotājiem, tā ir ļoti interesanta tēma, un es arī ceru, ka drošība gaisa satiksmē, kur kur eh, mums būs darīšana ar eh, lēmumiem un kontroli lidostās, eh, ka arī šeit tiks pieņemti saprātīgi lēmumi. Un bieži vien notiek tā, ka dalību valstis pieņem atšķirīgus pasākumus, uh, Tāpēc būtu interesanti, ja Eiropā un starptautiskā līmenī tiktu izvēlēti uh, vienādi risinājumi, nepadarot par pienākumiem kaut kādas uh, konkrētas kontrolas, bet uh, ieviešot jaunus risinājumus, jaunus aparatūru, tostarp arī tā dēvētos ķermeņa skenerus. Drošība ielās arī, manuprāt, ir ļoti vērtīga tēma. Uh, 40 tūkstoši mirušo, 300 tūkstoši smagi ievainoto autotransporta negadījumos. Un, eh, ja tiks eh, aktivizēta jauna daudzgadīga programma, es domāju, ka mēs redzēsim, ka ir vērts noteikt jaunus mērķus. Vai šie mērķi tiks sasniegti par visiem 100%? Tas pat nav tik svarīgi, arī 80-90% panākumu tas jau būtu ļoti daudz. Manuprāt, eh, drošībai šajā jomā tas ir ļoti svarīgi un ir eh, jānosaka būtiski mērķi. Šorīt no rīta pie mums viesojās Spānijas prezidentūra, arī viņi runāja par drošības pasākumiem kopumā, arī par Eiropas vienotajām debesīm, gaisa telpu, par šīs gaisa telpas priekšrocībām. Uh, Es teicu, ka es novēlu prezidentūrai vēl pāris vulkānus, ne tikai avio satiksmes jomā, bet arī citās, jo kļuvis acīm redzams, ka līdz ar vulkānu parādīšanos lēmumi tiek pieņemti daudz ātrāk. Un es ceru, ka mums būs finanšu vulkāns, kas e, dalību valstīm beidzot liks saprast, ka daudzās jomās e, ir vieglāk e, darboties ar vienu vienotu likumdošanu, nevis ar 20 dažādām. Mēs varam rītā ieviest vislabāko regulējumu, bet mums te būs eh, pāri par 27 dažādu valstu tehniskās normas un tiesību akti. Un eh, tādā veidā regulējums neuzlabosies. Mums ir vajadzīgs vairāk līdzekļu infrastruktūrai, uh, ir vajadzīga savstarpēja atzīšana, savstarpēja infrastruktūras un tehnikas savietojamība, un es ceru, ka mēs pieliksim pietiekamas pūles un atvēlēsim pietiekamu laiku, lai šī diskusija varētu notikt. Uh, tas ir uh, nacionālās domāšanas absurds. Mēs šeit dzīvojam uh, viduslaikos, kad tiek meklēts kādu regulējumu piemērot. Un tāpēc es teikšu, ka mēs vēlamies šo diskusiju ar Blēļģijas prezidentūru, un uh, mēs zinām, ka mīklainu iemeslu dēļ bija mēģinājums šo debati pārcelt uz vēlāku laiku. Un uh, Jūs vēlaties uh, balto grāmatu ar mums apspriest, uh, baltās grāmatas mērķus, un uh, tas ir Labi, ka par to tiek runāts jau tagad. Un uh, tas, protams, uh, ir izaicinājums uh, nevis tikai prezidentūrai, bet arī komisijai, kur prezidentūra savukārt var mums palīdzēt attiecībā uz jūras transportu. Jūs runājāt par dažādiem aspektiem, tostarp arī par efektivitāti. Uh, Efektivitāte ir viens no nākotnes pīlāriem, un dažādu transporta veidu savstarpējā sadarbība noteiks uh, nākotnes attīstību. Nevis nevajadzīga konkurence starp dažādiem transporta veidiem, bet gan efektīva šo dažādu transporta veidu sadarbība. Es redzu, ka mans kolēģis Mihails Krāmērs arī tam piešķirst, piekrīt. Manuprāt, uh, starptautisko nolīgumu novērtējumi. Tātad eh, nolīguma izvērtējums ar ASV šobrīd ir pārāk optimistisks. Eh, manuprāt, eh, Eiropai šeit vajadzētu parādīt stingrāku pozīciju, un varbūt arī jūsu prezidentūra varēs šeit ieviest jaunus akcentus. SWIFT liecina par to, ka tad, ja Eiropa runā skaidru valodu, to saprot pat amerikāņi, un Vēl viena piezīme Beļģijai ir eh, jāmācās no Kopenhāgenes Kankūna, eh, un te ir jāgatavojas, un, un tostarp arī tas attiecas uz eh, transporta nozari. Transports ir tāda bieži vien uh, Mm, nepatīkama tēma, bieži vien ļaunums, bet ja transporta nozare rada nodarbinātību desmit miljoniem cilvēku un uh, rada milzīgu vērtību, tad ir jāņem vērā arī to, ka transports atstāja ietekmi uz vidi un ka arī šeit uh, šo jomu var regulēt normatīvi, tādējādi samazinot CO2 izmešus un ietekmi. Tāpēc es eh, vēlu jums veiksmi, parlaments ir jūsu pusē, un mēs arī ceram, ka saskaņā ar uh, labo beļģu tradīciju. Mazās, mazās valstis, valstis nekādā veidā negūs mazākus panākumus nekā lielās. Veiksmi jums! Paldies, Said! Lūdzu, turpini! Jā, danki vēl, ministrs! Paldies, Ministra kungs, eh, tā patiešām ir ambicioza programma, bet mums ir vajadzīgas ambīcijas, ja transporta jomā ir daudz svarīgu problēmu, jo īpaši attiecībā uz eh, sastrēgumiem, uz drošību, uz klimata pārmaiņām. Tas ir arī svarīgs ekonomisks sektors, eh, kas dod darba vietas daudziem cilvēkiem. Un visu beidzot, mēs šeit visi esam eiropieši un uh, Mēs esam saistīti ar mobilitātes politiku, tā mūs skar. Un tāpēc mums ir vajadzīga skaidra un ilgtspējīga sistēma, integrēta sistēma. Tāpēc mums ir svarīgi, lai komisija jau, jau saulēcīgi nākt klajā ar uh, balto grāmatu, un uh, šī debata ir pārāk svarīga, lai to atliktu, piemēram, uz 2011. gadu. Mm, Tai ir jāietver sevi Eiropas transporta politikas e, misija pasākumu turpmākajiem gadiem. Un padome, protams, arī var Eiropas e, parlamenta viedokli ņemt vērā. Lai šos mērķus panāktu, mums e, jāīsteno virkne risinājumu. Nav tādu universālo līdzekļu, bet ir skaidrs, ka cenu mehānismi var būt vērtīgi un tiem ir jābūt vērtīgiem un vajadzīgiem, tostarp arī attiecībā uz šo eiro viņiešu projektu. Ir ļoti svarīgi izstrādāt eh, padomas pozīciju. Un iespējams, ka dalību valstis varētu internalizēt ārējās izmaksas. Tas varētu attiekties, piemēram, uz gaisa piesārņojumu, par to varētu padomāt. Un uh, transporta nozare varētu ne tikai uh, gūt peļņu, bet arī domāt par izmaksām. Šādā veidā dalību valstis arī varētu iegūt vairāk līdzekļu, kurus uh, būtu iespējams ieguldīt transporta sistēmā. Es ceru, ka Beļģijas prezidentūrai šeit izdosies gūt panākumus, e, tā būs e, jau maza revolūcija. Runājot par Eiropas transporta tīklu izveidi, mēs tikāmies Saragosā, tur bija ļoti interesanta diskusija. Secinājumi bija tādi, ka e, rezultāti joprojām nav pietiekami. Un problēma, protams, ir tāda, ka Eiropas transporta tīkls atduras finansējumā. Lai šos tīklus varētu izveidot, ir vajadzīgi radoši finanšu mehānismi, jo pretējā gadījumā viss paliks tikai uz papīra un netiks īstenots. Un tas uh, attiecas arī uz dzelzceļa satiksmi. Šie finansēšanas mehānismi ir svarīgi visai kopējai transporta politikai. Tā ir uh, būtiska problēma. Mums ir labā, vajadzīga labāka stratēģija dzelzceļa tīkliem, un tas attiecas ne tikai uz TNT. Mums ir vajadzīga arī tehniski stiprāka integrācija, savstarpējā savietojamība ir jāuzlabo, lai vilcieni no vienas valsts varētu bez problēmām iebraukt citā valstī. Mums ir vajadzīgas arī citas iniciatīvas, piemēram, uh, klientiem draudzīgākas sistēmas, iegādājoties dzelzceļa biļetes. Un runājot par drošību uz autoceļiem, mums ir vajadzīgs jauns rīcības plāns, uh, un mēs to sagaidām no 2010. līdz 2020. gada periodam no komisijas un, protams, ka par konkrētiem datumiem vēl tiks runāts. Es domāju par priekšlikumiem attiecībā uz soda kvīšu izplatīšanu ārvalstīs. Par to vēl ir jādiskutē. Runājot par gaisa satiksmes jomu, ir viens aspekts, par ko es vēlētos runāt, proti par drošības pasākuma finansēšana civilajās gaisa pārvadājumos. Mēs Eiropas parlamentā vēlamies panākt tik lielu harmonizāciju, cik vien tas ir iespējams, un mēs uzskatām, ka valstis, kas izvēlas papildu pasākumus, šīm valstīm par šiem pasākumiem arī ir jāmaksā. Es zinu, ka ir grūtības, bet es domāju, ka arī šajā jomā ir iespējams panākt lielāku pārskatāmību. Mums ir jāpārvalda efektīvāk un labāk gaisa telpa. Mums ātrāk ir jāievieš gaisa telpas bloki. Tā, protams, ir vērtīga mācības stunda, ko mēs guvām no vulkāna izvirduma, un es ceru, ka mēs e, šos pasākums varēsim ātrāk īstenot. Es dzirdēju, ka tām ir atvēlēta 20 miljoni, lai šos pasākums varētu īstenot un izveidot e, gaisa telpas blokus. Uh, Un arī Beļģija šeit līdzdarbojas. Beļģija ir Eiropas Savienības dalība valsts, un tāpēc es ceru, ka tā varēs rādīt paraugu un ka šajās jomās arī varēs būt progress. Tad runājot par eh, jūras pārvadājumu politiku, informālajā pa padomē Antverpenē par to tika runāts. Un eh, mums ir svarīgi, kā satiksme tiks organizēta visos tās posmos un kādā veidā tā kļūs ērtāk un izdevīgāk. Un visa beidzot pasažieru tiesības. Spānijas prezidentūra ir veikusi pasākumus, eh, tā dodas eh, pareizajā virzienā, ir parakstītas vienošanās attiecībā uz pasažieru tiesībām uz kuģiem, kā arī jūrā. Uh, Un e, tagad, protams, ir jārunā par tēmu pasažieri autobusos. Es ceru, ka arī tur tiks gūts progress un ka mēs varēsim izskatīt arī šo pasažieru tiesības, lai visa veida pasažieru tiesības tiktu nodrošinātas. Visu beidzot, e, pasažieru tiesības gaisa satiksmē vajadzētu pārstrādāt, arī tur ir problēmas, arī tur ir uh, likumdošanas trūkumi, kurus vajadzētu novērst. Mūsu frakcija jebkurā gadījumā jūs atbalstīs, un es ceru, ka jūs uh, paliksiet tikpat ambiciozs. Paldies! Uh, paldies, Eita, uh, kungs, Gesnēs kundz, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies ministra kungs par jūsu teikto. Es eh, domāju, tas ir lieliski, ka mēs atkal ķeramies pie eiro viņietas jautājumu. Politikā ir vajadzīga drosme un eh, abām iepriekšējām valstīm nebija drosmes ķerties pie šī jautājuma. Tas bija tāds delikāts jautājums un es domāju, ir svarīgi, lai mēs nonāktu pie risinājuma, eh, kaut arī šīs diskusijas varētu būt komplicētas. Un tad es piekrītu pārējiem runātājiem. Mums bija Meķio Groša ziņojums par transporta nākotni. Un tagad mums ir vajadzīga diskusija par balto grāmatu. Mēs nevaram gaidīt tik ilgi. Bija nu pat futbola čempionāts, un mēs varētu teikt, ka situācija joprojām vēl ir karsta, un mēs vēlamies, lai tiktu ātrāk strādāts pie šīs baltās grāmatas, eh, lai atvieglotu transporta nozares nākotni. Eh, runājot par iekšējo tirgu un transporta jomu, uh, Mums eh, steidzami ir vajadzīga šī iekšējā tirgus optimizēšana, ir problēma ar savstarpējo savietojamību, ir daudz trūkumu un uh, ir pasākumi, kas mums ir jāīsteno praksē. Tāpēc, uh, ja būtu kāda noteikuma, ko mēs varētu pieņemt, tas man ārkārtīgi iepriecinātu. Runājot par TNT plānojumu, uh, Saragosā arī par to tika runāts, un tagad runa ir par visu mūsu nolemtā īstenošanu, mums vajadzētu noteikt prioritārākās prioritātes. Es zinu, ka tas ir sarežģīts uzdevums, taču mums ir jāturpina darbs, jālēm par finansējumu pārobežu projektiem. Un, protams, viena lieta, ko aktualizēja pelnu mākonis, tā ir integrētā rezervāciju sistēma, budžetā tam ir paredzēti līdzekļi, šādu sistēmu vajadzētu arī dzelzceļa jomā. Es domāju, ka tas ļoti atvieglotu dzīvi Eiropas iedzīvotājiem, ja mēs turpinātu strādāt pie šī jautājuma. Runājot par eh, satiksmi, mums ir vajadzīgi tā dēvētie starptautiskie satiksmes mēzgli. Tas ir steidzams jautājums. Un uh, jā, runājot par kuģniecības nozari, man ir prieks par to, ka mm, jūs esat nolēmuši strādāt arī pie iekšējās e, kuģu satiksmes un pie krasta infrastruktūras. Kuģniecībā joprojām vēl ir neizmantotas kapacitātes, un tas ir daudz draudzīgāk nekā autotransports, daudz vidē draudzīgāk. Uh, Un eh, kuģniecības transportu vajadzētu integrēt Eiropas eh, kopējā transporta sistēmā. Un eh, es, es pieņemu, ka maniem kolēģiem šeit būtu arī daudz kas sakāms, jo viņš šo jomu pārzina daudz labāk nekā es. Es vēl neesmu pabeigusi. Uh, Safe Seanet, jeb drošais eh, kuģniecības tīkls, ir svarīga tēma. Mēs esam risinājuši problēmas ar uh, piesārņojumu jūrā, ar tankeru negadījumiem. Un, uh, Iespējams, ka mēs varētu nākt klajā ar kādu reakciju par to, kas notiek Meksikas līcī. Es uh, zinu, ka Eiropā viss notiek citādāk, bet uh, Mums, uz mums tam būtu jāiedarbojas tāpat kā pelnu mākonim. Naftas katastrofas Eiropas ūdeņos eh, neviens no mums to nevēlas un mums ir eh, jāmēģina cīnīties pret nevēlamām tendencēm. Runājot par pasažieru tiesībām, es piedalījos trialogu sarunās par autobusu pasažieru tiesībām, tur neizdevās neko konstruktīvu panākt, bet es ceru, ka Beļģijas prezidentūrai izdosies gūt panākumus, jo nav pieņemami, ka ir eh, pasažieru tiesības attiecībā uz citiem transporta līdzekļiem, bet nav tiesību pasažieru tiesībām. Uh, attiecībā uz autobusu pasažieriem. Un es ceru, ka jūsu prezidentūrai izdosies kaut ko panākt šajā jomā, kas Eiropas iedzīvotājiem būs milzīgs progress. Tika runāts par vulkāna pelnu mākoni, par to, ka mums ir vajadzīgas vienotās Eiropas debesis, jeb gaisa telpa, par to, ka ir vajadzīgi dzelzceļa savienojumi. Par sanāksmi Brigē rudenī es gribētu zināt, vai ir kāda precīza datuma, jo mēs par to ļoti daudz runājam. Visu beidzot runājot par tehnoloģiskām inovācijām, jūs pieminējāt arī Galileo, manuprāt, arī tā ir laba ideja, proti, ka vajadzētu veikt izmaksu analīzi. Uh, par to, ka jau 2013. gadā vajadzētu īstenot šos projektus, ka ir vairāku gadu finansējums un ka šī sistēma vispār pie mums varētu tikt sākta. Visu beidzot runājot par ITS, tam ir ļoti liels potenciāls, ko var vēl attīstīt. Uh, Tas labi ietekmētu drošību, kā arī vidē, vidē draudzīgumu, ja mēs varētu izvairīties no sastrēgumiem. Un, manuprāt, daudzi vēl nepietiekam novērtē šo iespēju, taču ITS vēl var nākotnē mums daudz dot vides un drošības jomā. Tāpēc es priecājos, ka mēs kopā varēsim strādāt pie šīs programmas. Tas būtu lieliski. Paldies! Merci, Paldies! Dālenkungs! Jā, man ir ministra. Ik denk Michael, jā. Nē, atvainojiet, kļūda no manas puses. Krāmerkungs, lūdzu, paldies. Paldies par eh, ievadu, un jā, Saragosā mēs jau uh, daudz uzzinājām, un, protams, ka runa ir par ilgtspējīgu nākotni, un šis vārds ilgtspējīgs nav tikai tāds skaists vārds, ko vienmēr lieto, bet tas ir jāpiepilda ar būtību. To es gribētu uzsvērt. Un baltā grāmata, ja tā tiks ātri pieņemta, tas nozīmēs, uh, ka ka, ka tiks ietekmēta realitāte, nevis tikai kaut kāda situācija uz papīra. Ir jauki, ka tika pieminēta eiro viņiešu programma, divas prezidentūras, eh, par to jau varēja runāt, bet nerunāja. Un eh, man šai sakarā ir vēl viens jautājums. Vai eh, jūs vēlējāties par to runāt decembra sanāksmē, vai gadījumā jūs nereiķināties ar to, ka to varētu nepieņemt un tad nodot šo jautājumu tālāk jūsu sekotājiem? Kāpēc jūs gaidāt vienu gadu un tad decembrī vēlaties meklēt kompromisu? Es gribētu kaut ko precīzāk par šo dzirdēt. Runājot par ārējo izmaksu internalizāciju, to tas tika pieminēts arī Saragosā, tas ir ļoti svarīgs punkts. Uh, Eiropā satiksmes nozare ir negodīga konkurence. Es teiktu, ka satiksme Eiropā ir pārāk lēta, tikai vidē draudzīgais ir dārgs, un viss, viss tiek noteikts politiski. Es gribētu jautāt, vai jūs kā padomas prezidentūra vēlētos e, cīnīties ar šo negodīgo konkurenci, lai vidē draudzīgiem pārvadātājiem būtu iespēja un lai netiktu izdevīgāki noteikumi radīti tiem, e, kur pakalpojumi nav vidē tik draudzīgi. Mēs e, esam dzirdējuši par to, ka katrai uh, Lokomotīvai ir e, nodevis par ceļu posmiem, te pašā laikā autotransporta jomā šīs, ir brīvprā, šīs nodevis ir brīvprātīgas, un situācija ir absurda, jo vidē draudzīgām tehnoloģijām nav nekādu iespēju. 30 e, miljārdu eiro e, nodokļu maksātāji maksā, lai avio sabiedrības varētu nodrošināt reisus no, no vienas metropoles uz citu. Uh, Un eh, es labprāt gribētu, lai tāda paša ienākuma būtu arī dzelzceļa nozarei. Protams, šeit ir jārunā arī par Eiropas Savienības eh, godīgu finansējumu. Mēs esam veikuši analīzi. Eh, Eiropas Savienības līdzfinansējums 60% nonāk transporta jomai, autotransporta jomai, 20% dzelzceļam un tikai 0,9% kājām gājējiem un velosipēdistiem. Uh, tika panākta vienošanās, ka vismaz 40% būtu jānonāk dzelzceļa rīcībā. Barozo to atbalstīja, padomi nobloķēja. Es gribētu jautāt, eh, kāda ir jūsu attieksme pret šādu eh, priekšlikumu, jo ja mēs vēlamies līdz 20. gadam samazināt par 20% emisijas, bet lielākā daļa līdzekļu nonāk jomās, eh, par kurām mēs nevēlamies, lai šie līdzekļi tur nonāktu. Uh, Runājot par transporta drošību, pirms e, pāris gadiem mēs par to diskutējām parlamentā. Tika runāts par tehniskajām inovācijām, e, kurš no tā gūs labumu, par to nerunāsim, bet mēs zinām, ka katrs otrais negadījums Eiropā rodas no pārāk ātras braukšanas un alkohola patēriņa. Uh, Mēs zinām, ka 40 tūkstoši bojā gājušo katru gadu Eiropas Savienībā iet bojā uz ceļiem, un tsunami uh, katastrofā bija 200 tūkstoši bojā gājušo. Un faktiski šāda tsunami katastrofa Eiropā notiek ik pēc pieciem gadiem, skaitļus sasummējot. Un uh, tas ir traki, ka Vācija ir vienīgā valsts, kurā nav ātruma ierobežojumu uz autobāņiem. Uh, Bet eh, jautājums ir par to, vai mums nevajadzētu Eiropas līmeņa ātruma ierobežojumu uz autoceļiem. Vācijā tāda nav. Afganistānā arī tāda nav. Tātad jautājums ir, kas Afganistānai un Vācijai ir kopīgs. Abās šajās valstīs nav nekāda ātruma ierobežojuma uz ātrumceļiem, bet vienīgā atšķirība Afganistānā nav šāda ātrumceļa vispār. Manuprāt, vajadzētu ieviest šādu Eiropas līmeņa ātrumu ierobežojumu, un te varētu runāt par 20. vai 30. gadu. Uh, Un eh, ka, kāpēc, kāpēc šo jautājumu nevajadzētu eiropeizēt? Lūk, to es patiešām nesaprotu. Eh, runājot par kuģniecību, arī mēs zaļie saprotam, ka kuģu transports ir vidē draudzīgs un var tāds būt, ja emisijas tiek samazinātas un uh, Jūs zināt, ka 8% kopējās Eiropas satiksmes notiek uz ūdens taču no šiem 8% 80-90% notiek pa Reinu. Tā ir dziļa upe ar izēju uz. Ar izēju uz plašākiem ūdeņiem, taču lielākā daļa līdzekļu tiek satiksmē pa citām upēm, piemēram, pa e, Elbu, kur satiksme visa gada garumā nemaz nav iespējama. Un uh, lai būtu iespējams uh, pa šīm citām upēm ceļot, piemēram, līdz pat Melnajai jūrai, tur ir jāveic izbūve, un tas nav vidē draudzīgi. Mm, protams, eh, kuģniecība ir savas priekšrocības, priekšrocības varbūt nav tik lielas kā dzelzceļa tīkliem, taču investīcijām ir jābūt, investīcijām ir jābūt mērtiecīgām. Uh, Un eh, jautājums ir par to, vai mēs eh, īstenojam to, kas ir patiešām svarīgs. Es domāju, ka labāki ir divi mazāki kuģi nekā viens liels, eh, kuram ir vajadzīgas miljonu investīcijas. Jā, vēl viena lieta, ko es aizmirsu. Sūdzības attiecībā uz dzelzceļa pakotnes nepārskatīšanu no komisijas puses. Uh, Padome eh, par to, ka šis jautājums tagad ir apturēts. Es gribētu jautāt, vai jūs kā eh, padomas prezidentūra atbalstāt eh, komisiju, vai jūs prāt vajadzētu ierosināt pārkāpumu procedūru? Un es domāju, ka šeit vajadzētu atbalstīt komisāru, lai būtu iespējams sākt šo pārkāpumu procedūru. Tālāk jārunā par troksni. Ir Eiropas regulējums trokšņa samazināšanai, un tas ir iespējams ar Eiropas finansējumu. Vai jūs uh, Vai jūs eh, situācija ir tāda, ka Eiropas līdzfinansējums ir iespējams eh, rītošā sastāva pilnveidošanai, un eh, arī tādajādi ir iespējams samazināt trokšņa līmeni? Tādā veidā mēs varētu dzelzceļa satiksmi padarīt vidē draudzīgāku un arī klusāku. Paldies! Merci, Paldies, Krāmer kungs, tagad man Dālin kungs, lūdzu. Voorzitter. Meneer de minister, uh, mijn compliment. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlos tiešām uzteikt ministru kungu par uh, prezentēto programmu. Tā bija īsta mūzika manām ausīm. Ja jūs tiešām uh, realizēsiet visu to, ko minējāt, tas būs lieliski īpaši, es domāju, par uh, funkcionālu uh, gaisa uh, satiksmi un kontroli, un tas tiešām atvieglos gaisa telpas blokus, atvieglos to darbību. Esmu ļoti priecīgs, ka arī minēt um, eiro viņetes jautājumu. Es arī gribētu, kā to minēja citi kolēģi, lai mēs turpinātu par to runāt. Kā teica Meijeri, kungs ir jārunā par jautājumu pēc būtības arī par tehniskiem jautājumiem, tikai politiskiem jautājumiem. Es vēlos uzdot jautājumu par eiro viņeti. Ko jūs darīsiet ar esošajām sistēmām, kādas ir spēkā dažādās dalību valstīs, piemēram, par ceļu nodevām Francijā un Itālijā, Nīderlandē? Arī ir uh, ieceras uh, īstenot šāds punktuālās ceļu nodevs. Kā jūs eh, realizēsiet šīs eiro viņetes eh, ideju? Es eh, gribētu, lai sistēma tomēr būtu vienot visās dalību valstīs. Pretējā gadījumā autobraucējiem nāksies izskaties ar 27 dažādām sistēmām. Es arī esmu priecīgs, ministra kungs, redzēt, ka jūs lielu uzmanību pievēršat arī iekšējai navigācijai. Jūs runājāt par neformālo konferenci. Uh, Antverpenē. Jāmekungs daudz run, runā un domā par dzelzceļu, bet ir jāzina, ka Reinā vairāk par 60% no transporta ir mazie mm, kūģi, acīm redzot, viņš nezina, ka tas tā ir. Un Antverpena ir lielākā pilsēta, kur tiek nodrošināta šāda iekšējā upju uh, uh, transportu navigācija. Un ko jūs domājat par Marko Polo sistēmu? Šī Marko Polo sistēma pastāv, lai veicinātu iekšējo navigācijas sistēmu, bet šī sistēma nevar darboties, jo tiek paredzēti ārkārtīgi lieli un smagnēji birokrātiski nosacījumi. Ja mēs vēlamies uzlabot šīs Marko Polo sistēmas darbību, tad vai to vienkārši vajadzētu vienkāršot? Šai sistēmai jābūt daudz vienkāršākai, pieejamākai, aicina ministra kungu izskatīt šo Marko Polo sistēmu, lai to varētu vienkāršot. Vēl viens punkts, par kur vēlētos runāt, par autotransportu. Kolēģis izstrādāja lielisku ziņojumu par uh, sodu harmonizāciju Jūs arī redzēsiet, kā autotransporta jomā arī sistēmas ievērojami atšķiras dažādās dalību valstīs. Ka šī sodi ievērojami atšķiras, piemēram, jāmaksā kādi 540 eiro par kādu pārkāpumu Latvijā un, piemēram, Francijā vairāk tūkstoši par to pašu pārkāpumu. Tātad kā harmonizēt šādu? sodu sistēmu. Es ceru, ka ministra kungs jūs atbildēsiet arī šiem punktiem. Es jums vēlu gūt panākums darba laika, šajā prezidentūras laikā mm, par iekšējo navigāciju. Es jums pilnībā uzticos. Esmu pārliecināts, ka mm, sasniegsiet pozitīvus rezultātus. Lielas paldies! Uzētais ministra kungs, jūs redzat, ka visai plaši jūsu priekšlikumus eh, ļoti pozitīvi uzņem, ir vairāk izteikti jautājumi, aicinu jūs varbūt sniegt tagad atbildes mūsu koordinatoriem, un tad būs otrs jautājumu cikls. Jo, nu, mēs esam arī ierobežot laikā, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdi. Nu, ko, jo ar jūsu atļauju, dāmas un kungi, mēģināšu sagrupēt atbildes. Ņemot vērā arī uh, tos punktus, kurus es minēju savos ievadvārdos, pirmkārt vēlētos runāt par mūsu ambīciju diskutēt par balto grāmatu. Jūs zināt tikpat labi kā cik es, ka Komisijas pārstāvji vēlas uzsākt diskusijas padomes sanāksmē decembrī. Es domāju, ka ir nedaudz novēloti. Ņemot vērā to, ka, manuprāt, mēs esam ieinteresēti tiek tepat periodu laikā vienotajā prezidentūrā var, varētu izvērst ne tikai viedokļu apmaiņas starp padomas locekļiem, bet arī, lai varētu izvērst kom, diskusijas ar komisiju. lai varētu šos nosacījumus piemērot. Un, pirmajā viedokļa apmaiņā mēs arī varētu runāt jau par šīm izmaiņām. Es domāju, ka gadu atpakaļ apmēram mēs uzsākām šo sagatavošanās darbu, izstrādājot balto grāmatu transporta jomā. Ir iespējams, ka oktobrī, ka varbūt pat jau mūsu rīcībā vēl nebūs gala teksts, tas būs tāds darba dokuments, kur būs galvenie informācijas elementi. Es tātad domāju, ka sākot ar oktobri mēs jau varētu apskatīt pirmās idejas un pieņemt gala lēmumu decembrī. Ne tik daudz tādēļ, ka, lai pēc tam teikt, nu, ka tā bija Beļģijas, prezide, Beļģijas prezidentūra, kas to izdarīja, nē. Drīzāk tādēļ, ka es uh, esmu pārliecināts, ka valdās grāmatas saturā ir jābūt visām visām lielajām galvenajām idejām, kas tiks īstenotas turpmāko gadu laikā mobilitātes jomā. Šajā baltajā grāmatā būs jādefinē galvenās vadlīnijas, galvenie mērķi turpmāko gadu laikā. Šai baltai grāmatai būtu jābūt tādai kā eh, tādai konstitūcijai, kā tādam eh, pamatlikumam, kur tiktu uzskaitīti visi pasākumi, lai nodrošinātu transporta ilgtspējību, jādefinē ambīcijas kādas mums ir jānosaka transporta drošības jomā, šie fundamentālie elementi, kur ir jāatrunā Baltijā grāmatā. būtu nedaudz arī smieklīgi attiecībā uz ārējo pasauli runāt par šo svarīgo balto grāmatu un visu, kas ir saistīts ar mobilitātu un transportu, ja gala beigās šī baltā grāmata, kad mēs runājam par periodu no 10. līdz 20. gadam, ja tā šī grāmata, teiksim, tiks nopublicēta tikai 11. vai 12. gadā, tātad tas nebūtu īpaši nopietni. Ir nepieciešams tūlīt pat koncentrēties darbam. Otrā lieta - eiroviņete. Ļoti daudzi no jums minēja eiroviņetes jautājumu. Jūs sacījāt, ka šī ideja no jauna tiks izdiskutēta. Atzīst, ka vairāk kārt es apdomāju šo jautājumu pirms um, lēmām par eiro viņietas jautājumu atvēršanu. Es tiešām ilgi par to domāju. Jo padomē ir ļoti dažādas nostājas, ņemot vērā katru dalību valsti tās situācijas. Esmu pārliecināts, ka arī parlamentā ir visai liela viedokļu šķelšanās par eiro viņeti. Ir ļoti, daudz, ir uh, ļoti skaidrs arī nacionālās nostājas par šo eiro viņeti un ir ļoti grūti Eiropas Savienības līmenī vienoties par šo punktu jautājumu. Bet es domāju, ka mums vajadzētu būt gan ambicioziem un nāk lejā ar konkrētu priekšlikumu. Šķiet, Krēmkungs secīja, ka būtu jāstrādā ātrāk, un es domāju, ka steidzama darbības strādāt pie šiem jautājumiem varētu būt visai bīstama. Mēs neko tālu īpaši steidzoties varam arī netikt. Es domāju, ka līdz eh, gada beigām notiks diskusijas par eiro viņeti vispirms. Būtu nepieciešams, lai dažādas iestāstītās puses analizētu šo jautājumu no dažādiem aspektiem. Ir darba grupas, kas tiek izveidotas, lai varētu strādāt pie šie jautājumi, kas eh, ir, es atgādinu, ļoti delikāts jautājums. Būs jāsagaida šo darba grupu darba rezultāts. Es ceru, protams, ka mēs būsim gatavi oktobrī bet nu man īpaši ilūzija par to nav. Ja mums būtu jānāk uh, klajā ar kādu dokumentu, mēs par to vismaz varētu runāt, sākot ar oktobru mēnesi neformālā līmenī. Joprojām par eiro viņiet runājot, ir uh, ļoti atšķirīgas iespējas. Šīs attālās valstis un valstis, uh, kuras atrodas Eiropas Savienības centrā. Starp šīm divām valstu grupām ir ļoti liela, liela viedokļa atšķirība. Dažās no šīm valstīm jau pastāv nacionālā sistēma, kurus uh, šīs valstis vēlas saglabāt. Nevēlas iekļauties kaut kādā vispārīgā Eiropas sistēmā. Un tas, protams, padara risinājumu ļoti sarežģītu. Es, protams, negribu aizteikties priekšā darba grupu darba rezultātiem, bet nu, es domāju, ka Eiroviņetas jomā mums ir jāveic nošķīrums starp to, kas ir saistīts ar cīņu pret piesārņojumu troksni un tam līdzīgi tas no vienas puses, un no otras puses tas viss, kas ir saistīts arī infrastruktūra izmā, izmantošanu. Es domāju, ka tā vai citādi uh, Mm, Tāpēc, ka pretējā gadījumā mēs uh, radīsim lielu sajukumu, nevienmēr šie punkti savstarpēji saistīti. Un ja mēs šādējādi nošķirsim tēma, tēm, tēmatus, tad arī būs vienkāršāk iet uz priekšu un šajā delikātajā jautājuma risināšanā. Daži koordinātori ļoti precīzi runāja par finansējumu un par ienākumu izmantošanu. Ja mēs ļoti skaidri varam veikt šo nošķīrumu starp infrastruktūrām, par eh, satiksmes sastrēgumiem un otras puses cīņu pret uh, troksni un piesārņojumu, ja mēs varam šādi nošķirt tos jautājumus tad arī vienkāršāk būtu redzēt, kā mēs varam efektīvāk naudu izmantot. Un tad arī te mēs varētu vienāk, vien, vienkāršāk vienoties arī politiskajā līmenī. Mēs nevēlamies nevienam sarežģīt dzīvi eh, no budžeta viedokļa. Gluži otrādi, mēs gribētu pārdalīt šo problēmu divās kategorijās, un tas labāk arī eh, ļautu piesaistīt finanšu uh, līdzekļus. Par iezīmēšanu runājot. Daudzi jau no jums runāja arī par šo finansējumu jautājumu. Es eh, vēlētos, lai mēs varētu sasniegt tās pašas ienākums, kādi ir šodien. Bet, lai šo dažādo elementu izvērtējums, kurus es minēju, kur būtu jāiekļau eiro viņetē, lai šis iedliņš tad, tad arī tiktu īstenots, lai mēs dažādu nozīmību piešķirtu šīm dažādajiem jautājumiem, kurus uzskaitīju pirms brīža. Un globāli, manuprāt, tas varētu apmierināt visus, un tāpat laikā tas lietotājiem neizmaksās neko dārgāk. Šādā veidā mēs varētu labāk uh, arī atbildēt uz dažādu dalībvalstu argumentiem par budžeta jautājumu. Mēs vēlamies pēc iespējas maksimālāk harmonizēt pasākumus transporta jomā. Tas, protams, ir jādara saprātīgā veidā lai līdzekļus, kurus mēs iegūstam no transporta, arī mēs varētu pēc tam investēt transporta nozarē un nevis kādā citā nozarē. Tas ir svarīgs jautājums, pie tā vēl vēlāk pakavēšos. Tālāk. Par drošību, par memorandumu, kurš tiks eh, izstrādāts par transporta drošības mērķiem. Jūs zināt, ka Iepriekšējā rīcības plāna kontekstā mēs par mērķi noteicām samazināja par 50%, eh, upuru skaits samazināja par 50%, un skatot 2009. gadu, mēs redzam, ka dažās dalību valstīs, kur agrāk bija ļoti slikta statistika, šī statistika uzlabojās 9. gadā un 9. gada beigās globāli runājot, ir novērojams uzlabojums par apmēram 36% vispārīgā um, tādā griezumā ceļu satiksmes jomā. Es ceru, ka uh, Turpmāk šīs uzlabojums būs apmēram par 40%, protams, mums ir jāsasniedz šie 50%, bet nu, tas, kas ir svarīgākais, ir tas, ka mēs redzam šeit konkrētu politisko grību, lai mēs varētu samazināt tos uh, upurus, kuri cieši ceļu satiksmes negadījumos, lai kādi būtu skaitļi. Pats svarīgākais ir norādīt, kā mēs esam mērķtiecīgi Es zinu, vai noteikti vēl kādi konkrēti skaitļi, nu, kas noteikti laikam no 10. līdz 20. gadam, vai mēs vēlamies noteikt kādu konkrētu skaitli, bet svarīgākais ir tas, ka šo negadījumu skaits samazinās. Tā ir tendence, ļoti svarīga tendence, pat ja varbūt mums neizdodas sasniegt šo konkrēto skaitli. Šai kontekstā ir arī ļoti svarīgi runāt par statistiku un salīdzinājumu, kādu mēs varam veikt. Uh, salīdzinot situāciju dažādās dalību valstīs. Nākamā programma, nākamais rīcības plāns. Tajā mūsuprāt būtu jāiekļauj vēl viens svarīgs elements, lai varētu aizsargāt visvājākos um, transporta lietotājus vai mazāk aizsargātos. Iepriekš ja mēs runājām vairāk par auto vadītājiem, mēs runājām par alkohola patēriņu, medikamentu patēriņu, par nepieciešamību ievērot uh, sarkanās luksfor gaismas, ātruma ierobežojums. Tie ir vissvarīgi pasākumi, bet tie attiec uz auto vadītāju. Mēs vēlētos savā pieejā arī uh, runāt par tādām līdz upuriem, kuri personas, kuras arī cieši šajos uh, ceļu satiksmes negadījumos. Mēs vēlamies šeit uzsvērt uh, tā saucamos mazāk aizsargātos transporta lietotājus un arī uh, precizēt pasākums, kādus mēs atrunāsim Baltajā grāmatā arī šajā sakarā. Tālāk par pārobežu sadarbību. esošā situācija joprojām raksturo nu, katru dalībvalstu atsevišķo situāciju, arī pārobežu reģionos ļoti svarīgi attīstīt uh, sadarbību, cilvēks transporta kontroli. Bieži vien tas notiek balstoties uz uh, labām divpusējiem kontaktiem starp policiju, bet, nu, te nav izvērsta tāda struktūrāla pieeja visā Eiropas Savienības līmenī. Mm, es domāju, ka tam automātiski tomēr vajadzētu notikt, lai uh, tas netiktu tikai aprobežots ar vietējo policiju. Es domāju, ka ja mēs mēģinam attīstīt šādu harmonizētu Eiropas pieeju, tad mēs, protams, saskaramies uzreiz ar juridiskiem dažādiem apsvērumiem, kāda ir spēkā katrā dalība valstī. Valstīs, kur tranzīta satiksme ir visai ievērojama kur ir daudz smago mašīnu ar, uh, svež, ar um, ārvalstu numuriem. Mēs redzam, ka šī kontrola varbūt nav pietiekama efektīva. Un līdz ar to arī pārkā, sodīt par pārkāpumu izdarīšanu ir visai grūti. Mēs vēlamies, lai dalībās nestrādātu tikai eh, tādā divpusējā līmenī. Nē, mums vajadzētu izveidot automatizētu informācijas sistēmu Eiropas līmenī. Tas nozīmē to, ka, piemēram, Beļģijas policijai būtu iespēja sodīt kādu, kas nāk, piemēram, no Polijas, kurš uh, kurš strādā Bēļģijā, kura mašīnai ir poļu numurs. Un tam līdzīgi. Par to būtu jārunā arī ar uh, iekšlietu ministriem, policijas atbildīgajiem. Bet šī harmonizācijas sistēmas mērķis būtu vieglāk identificēt personu, kura ir pārkāpusi ceļu satiksmes noteikumus. Lai šāda sistēma tātad būtu Eiropas līmenī un lai tā vairs nebūtu tikai tāda uh, starp valstu bilaterāla sistēma. Mēs esam daudz esam runājuši arī par to, uz kādas juridiskās bāzes mums būtu balstīties. Lai kāda būtu juridiskais pamats, uz kur balstāmies, tad svarīgākais ir tas, lai mēs varētu īstenot kontroli. Vienalga, kaķis ir balts vai melts, galvenais, lai viņš ķer pelis. un tie, kas veids pārkāpums, tad arī tie ir jāsoda. Kādā veidā tas ir jautājums, kurš mums būtu padziļināti jāskatā arī vēlāk. Bija arī jautājums. Par mobilitāti. ir tātad e, valsts, kur šī navigā, upju navigācija notiek ļoti veiksmīgi. Kas attiec uz transportu savietojamību? Vajadzētu vairāk ekonomiskā un arī vidas līmenī izmantot iekšējo kuģu navigāciju, kuģu transporta sistēmu. Un arī jāuzlabo ir uh, arī uh, šī saistība starp uh, jūras un upju navigāciju. Lai tas tiktu attīstīts um, līdzsvaroti. Un arī šīs saistības starp up, jūras navigāciju, upju navigāciju. Tas ir, to es arī nodrošinu arī tehniskā līmenī, bet arī administratīvi izvedot šīs zilās līnijas vai zilos ceļus, navigācijas ceļus. Tas ir ļoti svarīgi. Un par gaisa satiksmi. Mēs domājam, kā arī šeit ir jāpieņem svarīgi pasākumi, izveidojot fabeks, gaisa telpas blokus funkcionāls gaisa telpu bloku sadarbības ar civilo un militāro aviāciju, lai varētu labāk izmantot šos gaisa koridorus. Tam vajadzētu arī samazināt vispārējo degvielas patēriņu. Arī šeit būtu ātri jādarbojas. Vēlos padziļināt, skatīt dažus punktus. Ārējo izmaksu internacionalizācija. Kroskungs ļoti skaidri runāja par nepieciešamību labi pārdalīt šos logus starp dažādām, dažādiem transporta veidiem. Par ārējo izmaksu internacionalizāciju. Šeit vajadzētu nodrošināt uh, vienotus noteikumus, kur dažādi transporta veidi tiktu skatīti vienlīdzīgi un lai viņi arī būtu daudz godīgākos konkurences apstākļos. Es zinu, ka mēs tūlīt pat nevarēsim sasniegt uh, apmierinošu risinājumu, bet būtu tomēr jādarbojas, lai varētu progresēt. Šeit runa ir par ienākumu avotu e, dalību valstīm. Jums ir taisnība, Groskungs. Es ļoti labi sapratu to, ko jūs vēlaties sacīt, un tas, ko jūs teicāt, tas ir arī saistīts ar TNT projektiem. Ir pārobežu projekti, kur nav uh, pietiekami apskatīti dažādos nacionālajās programmās, un Šajos projektos arī Eiropas Savienības sniedz savu lielu ieguldījumu, lai varētu atrast labāko finanšu avotu. Sadarbības starp padomu komisiju un ceru arī ar, ar parlamenta atbalstu mums būs jāmeklē līdzekļi, kas ļaus eh, atrast iztrūkstošos ķēdes gabaliņus šajā pārobežu sadarbībā, un lai uzlabotu arī infrastruktūras, lai kā būtu arī transporta veids, tas ir jādara nacionālā līmenī, izmantojot starptautiskās tad arī izmaksas. Runājot par šo iezīmēšanu, tas arī ir svarīgi, par to vairāk esam runājuši. Es domāju, ka nevajadzētu krist nevienā galībā, nec otrā, bet jāparedz tāds vidējs, vidēji nostāja, kur mums būtu arī zinām rīcības brīvība. Es personīgi uzskatu, ka vajadzētu uh, arī ļoti efektīvā veidā rast šo finansējumu. Tālāk par drošību, jo īpaši lidostās. Jūs zināt, ka mēs pašlaik mēģinām uh, uh, vienoties par tādu Eiropas globālo pieeju. Vairākas dalība valstis ir uzņēmušās vadošo lomu šajā jomā. Es ceru, ka pavisam drīz varēsim nonākt pie kopīgas nostājas. Es ceru, ka to visu varēsim arī darīt uh, turpmāko četru mēnešu laikā. Uh, nākt klajā ar uh, ļoti saprātīgu priekšlikumu. Tālāk par drošību uz ceļiem vairāk gadu mm, programma. Par to jau es arī minēju, runāju. Es domāju, ka pat, jā, pavisam drīz izrādīsies, ka uh, šīs upuru skaits samazinājums par 50% līdz 10 gadiem, tas varbūt nav sasniedzams skaitlis, un tomēr mums ir jābūt gan ambicioziem arī Baltās grāmatas ietvaros, arī 27 dalībvalstu atbildīgās amatpersonas, tām ir jālemj strādāt, uh, tam ir jāžēlē sasniegt šo mērķi ne tikai morāla apsvērumu dēļ, bet arī, lai varētu cīnīties pret visām šīm katastrofām, uh, kurās cieš tūkstošiem cilvēku, ir arī ārkārtīgi liels uh, sociālās izmaksas, ekonomiskās izmaksas, kuras ir saistītas ar šiem negadījumiem. Vairākas dalība valsts jau parādīja, ka ir iespēja progresēt un uzlabot situācijām, arī tas ir paraugu praksi, un jāveic arī ir salīdzinājumi situācijām dažādās dalību valstīs, lai tādēļ varētu nonākt pozitīvu rezultātu. Tālāk. Sadarbības starp dažādiem transporta veidiem. Es zinu, dažreiz es par navigāciju, daži par dzelzceļu satiksmi, citi par autotransportu. Katram savas prioritātes. Taču ir jāatzīst, ka Katrā transporta veidam ir savas priekšrocības un savi trūkumi. Zinām, ka, piemēram, iekšējā navigācija no ekonomiskā un ekoloģiskā viedokļa ir ļoti pozitīva lieta, tur ir daudz priekšrocību. Mēs zinām, ir arī, ka ir problēma ar navigā, iekšējā navigāciju, proti tas ir ļoti tā ļoti laika ietilpīga arī iekšējās navigācijas tīkli nav pietiekami attīstīti, un tie trūkumi, kas ir jāidentificē un jāatzīst. Mēs zinām, ka attiecībā uz iekšējo navigāciju vai uz iekšējo transportu uh, dzelzceļš ir ļoti pozitīvs, tam ir, jo dzelzceļa tīkls ir blīvs un līdz ar to efektīvs, bet mēs zinām, ka dzelzceļa satiksme nav tik elastīga kā, piemēram, autotransports. Autotransports var mainīties katru dienu. To ir vieglāk arī piemērot, un līdz ar to autotransports ir uh, ar savu elastību daudz konkurētspējīgāk salīdzinot citiem transporta veidiem. Es zinu, ka uh, Brisele, Parīze, Parīze, Ķelne. Šādu ceļu mēs varam veikt vienā dienā, piemēram, ar autotransportu. Mums ir vajadzētu panākt līdzsvars ar dažādiem transporta veidiem, lai katru reizi mēs varētu izmantot to transporta veidu, kas vislabāk atbilst ekonomiskiem, ekoloģiskiem, sociāliem kritērijiem. vides koncepts, vides ideja. Ļoti svarīgi šai kontekstā. Protams, ka tas ir jāpadur mūsu uzmanības centrā, kad ir Rāvīkungs. Protams, mūsu ambicija, ambīcija ir jābūt uh, Baltās grāmatas pēc iespējas ātrāk publicēšanai. Eiro viņas direktīva arī jūs atsaucāties uz papildus līdzekļiem, kādus jāparedz dalību valstīm. Tas tiesa, ka mums būs nepieciešami šie papildus līdzekļi, bet tas darbs, kas mums ir jāveic, ir tāds, ka ja finanšu ministri redz, ka kāds finansējums nav pilnībā izmantots transporta jomā, viņiem ir jāredz, kā mēs, kā, lai redzētu, kā viņi izmantot, bet mums ir uh, jārauga, lai būtu pēc iespējas lielāks līdzsvers ar dažādiem transporta veidiem un lai nauda tiktu atbilstīgi izmantota. Tālāk par TNT attīstību. Kā jūs arī uzsvērāt? Tad arī, protams, šeit tā progress visai ierobežots un arī šeit atduramies pret finanšu jautājumu. Tas attiecas gan uz dzelzceļa transportu, gan uz autotransportu. Definēt finansējumu, tas būtu tāds tiešām līdzsvara darbs. Mums ir jāpanāk šis finansējuma līdzsvars strādājot ar komisiju un, tad, kā teicu, arī ceru arī ar parlamenta atbalstu. Tad būtu arī jādomā par dažādu nozaru tehnisko specifiku, piemēram, kā jūs minējāt par dzelzceļa satiksmes specifiku. Par elektriskiem tīkliem, kāda ir dažādās dalību valstīs, par to, kāds darbs ir jāveic šeit. Es saprotu arī vied, um, vidas apsvērumus. Bet mūsu prioritāte ir drošība. Drošība ir absolūta prioritāte. Un Eiropai ir, ir jāuzstāj šeit uz tehnisko harmonizāciju, lai varētu nodrošināt drošību. Attīstīta infrastruktūras ir ļoti svarīga, protams. tehniski runājot, tīkla attīstība varētu notikt visai ātri, bet nevajadzētu aizmirst drošības apsvērumus, vajadzētu mm, šeit iet daudz tālāk. Pār pirmās dzelzceļa pakotnes pārstrādi. Mēs tātad esam jau saskārušies ar visai negatīvu attieksmi attiecībā uz otro šo dzelzceļa pakotni. Uh, Padomē būs jāizvērš diskusijas, ļoti pāredzamas diskusijas, skaidras diskutīs, diskusijas par komisijas ambīcijām, par to, ko daž, dalība valsts ir gatavs darīt, ņemot vērā dzelzceļa situāciju, ņemot vērā arī katras dalība valsts piešķirto nozīmību dzelzceļu satiksmē. Nepietiek tikai ar direktīvām uz papīri nacionālā līmenī, nav iespējas, nav naudas, nav politiskās gribas īstenot to, kas ir uz papīra. Es domāju, kā ir ļoti svarīgi. Runājot par dzelzceļu pakotni, dis, padomē noturēt atklātas un skaidras diskusijas. Es ceru, ka līdz pēc pāris mēnešiem nāks kam klajā ar priekšlikumiem. Un ceru, ka nacionālās iestādes arī sadarbībā būs konstruktīvas. En ik heb daar straks, uh, eh, wie heeft er gesproken over het verschil tussen een boete... Jūs runājat par soda naudām. Uh, kāds teica par atšķirību starp Baltijas valstīm un Franciju, kur uh, šīs soda naudas ievērojami atšķiras. Uh, Šobrīd mūsu uzdevums nevar būt padarīt visu pilnīgi vienādu, bet, eh, ja pastāv pārkāpumi sati pret satiksmes noteikumiem, tad, eh, protams, ir jānosaka soda naudas, taču eh, šīm soda naudām ir jābūt arī tādām, ko ir iespējams piemērot, un tas man liekas šobrīd svarīgāk nekā visu soda naudu vienādošana. Ja mēs vēlamies visu paveikt vienlaicīgi, tad beigās mēs nepanākam neko. Runājot par funkcionālajiem gaisa telpas blokiem un to nozīmīgumu, Attiecībā uz gaisa satiksmi ar šiem gaisa telpas blokiem mēs varam gūt ievērojams priekšrocības. Man ir radies iespējas, es gan varu runāt tikai par to Beļģijas reģionu, no kur es nāku, bet eh, arī runājot par Beneluks valstīm, Vāciju, Šveici, tur katrā ziņā pastāv vēlēšanās kopīgi izmantot Eiropas gaisa telpu, un es pieņemu, ka arī citos reģionos ir eh, līdzīgi. Uh, Un eh, es, eh, man nav ambīciju, ka tas noteikti izdosies nākamo sešu mēnešu laikā, bet pavisam noteikti izdosies panākt uzlabojumus. Runājot par pasažieru tiesībām. Jā, jūs teicāt, ka autobusa pasažieru tiesība aizsardzībā nav uh, panākts progress. Jā, šī ir tēma, par kur ir jārunā, jo autobusa satiksme ir ļoti svarīga. Uh, Autobusu satiksmē tālsatiksmes maršrutos mūsdienās bieži vien ir izdevīgākā no cenas viedokļa. Un, ja mēs šeit būsim stingri un nāksim klajā ar uh, skaidrām pasažieru tiesībām, tad ņemsim vērā to, ka tas ietekmēs arī cenas. Citādāk tas nekādi nevar būt. To jūs lūdzu neaizmirstiet. Jau ir plāni, ir bijuši plāni attiecībā uz autobusu satiksmi, un sektors, kurš reaģēja kā pirmais, bija dzelzceļa uzņēmumi. Dzelzceļa uzņēmumi un autobusu uzņēmumi ir e, konkurenti starptautiskā plāksnē. Un, e, ja mūsu pusē pasažieru tiesības kļūs e, stingrākas, tostarp arī autobusu pasažieru tiesības, te var rasties problēmas proti tiks grauta konkurence, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Jā, un vēl runājot par pasažieru tiesībām gaisa satiksmē, starptautiskajā gaisa satiksmē, es domāju, ka līdz šim šīs tiesības tikušas akceptētas, taču ir svarīgs viens aspekts, par kurus, kurus vēlos jums norādīt. Eiropas līdzsabiedrības nedrīkst nonākt tādā situācijā, kur tās eh, nevar konkurēt starptautiskā līmenī. Ja mēs pieņemam pasākums, kas skar mūsu lielās līdzsabiedrības, tās eh, nedrīkst eh, nonākt situācijā, kur tās nespēja konkurēt ar līdzsabiedrībām no citiem kontinentiem. Tas ir ļoti svarīgi, un arī par šo aspektu mēs nedrīkstam aizmirst. Jā, par balto grāmatu es jau runāju, par kuģu satiksmi es jau runāju. Uh, labi, tad uh, jā, par, par gaisa telpas blokiem arī es runāju. Ā, par Meksikas līču piesārņojumu. Es eh, šeit nevēlos nonākt konfliktā ar saviem kolēģiem, kas nodarbojas ar vīdes jautājumiem. Eh, kad šī nafta rada problēmas kuģu satiksmē, tad tā jau kļūst par manu jomu. Bet kamēr eh, tā nav noticis, kamēr satiksmē tas problēmas nerada, tikmēr šis jautājums ir par vīdi atbildīgās komisārs kompetencē. Pavisam noteikti vidas ministram un vidas komisārai ir jārisina šī problēma. Jā, jūs runājāt arī par vienoto rezervācijas sistēmu, vismaz tā es to sapratu. Komisija šobrīd nodarbojas ar šo jautājumu, tā izstrādā priekšlikumus. Mēs vēl nevaram šo jautājumu noslēgt, eh, to darīs eh, Ungāru kolēģi savā prezidentūras termiņā. Es laikam pateicu visu, kas attiecas uz pasažieru tiesībām. Ak jā, gaisa satiksmes samits uh, oktobra beigās. ITS. Es esmu par to pilnīgi drošs. Uh, Un, eh, kā jau jūs norādījāt, gan ITS, gan automobīļu satiksmē ir jāspēlē ļoti liela loma. Un ITS, jeb inteliģentajai transporta sistēmai, pavisam noteikti būs milzīga ietekme uz eh, krāvas autotransportu. Kramers kund kungs, es, Kramer, Kramer kungs, es domāju, ka es atbildēju uz jūsu jautājumu par to, kas notiks decembrī, runājot par eh, pārvadātājiem, par vienlīdzīgiem spēles noteikumiem, arī par to es atbildēju CO2 emisijas. Es ceru, ka Baltā grāmata mums dos iespēju panākt progresu. Runājot par eh, ātru braukšanu, alkoholu, arī par to es runāju. Vācijas eh, valdības vēlēšanas, eh, Elba vai Reina. Nu, par to ir jālemj vācu kolēģiem. Šī izvēle ir jāizdara viņiem. Eh, jā, par iekšējās kuģu satiksmes problēmām es arī jau izteicos par dalību valstīm un uh, saistībā ar dzelzceļu arī par to es runāju. Jā, troksnis, tātad svarīgs ir tikai, ne, ne tikai piesārņojums, ne tikai CO2 izmeši, bet arī skaņas piesārņojums. Krāvas uh, transporta līdzekļi šeit ir jāpiemina. Un uh, Jā, lūk, tāpēc eh, Galileo man ir svarīgs un satelīta tehnoloģija man ir ļoti svarīga, jo šādā veidā mēs varētu radīt eh, brīnišķīgu Eiropas līmeņu sistēmu. Tad mums būtu viena kastīte automašīnā, viens satelīts un visu varētu reģistrēt. Un, eh, līdz ar to Galileo Un uh, intermodālo projektu programma šobrīd šajā sakarā vēl nav iniciatīvas, uh, tās nav mūsu programmā, bet uh, arī par to es varētu parunāt nākamreiz, kad es tikšos ar komisijas pārstāvjiem turpmāko sešu mēnešu laikā. Jā, par soda naudu kvītīm un soda apmēriem. Arī par to es laikam jau runāju. Es domāju, ka mūsu mērķim nevajadzētu būt eh, vienādot eh, sodus Eiropā. Jāsaka, jā, priekšsēdētāji, manuprāt, esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Paldies! Eh, mums ir ārkārtīgi liela interese uz uzklausītas ties arī, ka mums ir laika ierobežams, redz praktisks punkts. Es vēlos sveikt Ungārijas ministru. Nacionālajā attīstības jomā, un viņš eh, pēc eh, sešiem mēnešiem ņems jūsu vietu, kad būs Ungārijas prezidentūra. Visiet sveiki. Šeit deviņi deputāti vēl izteikties, un tagad nu, tas ir nedaudz tā kā sarežģīti. Labprāt, piedāvātu Ņemot vērā dažādos eh, pie, eh, pieteicējs, eh, jūsu izteikšanās laiks ir ierobežots maksimums divas minūtes. Minūte jau būtu ideāli. Un tad ļausim ministra kungam teikt īsus noslēguma vārdus. De Grandes kungs lūdzu īsi. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, me rindo. Paldies, eh, priekšsarētāji, ministra kungs. Es atceros, bija eh, kāda ļoti laba filma kas principā atgādina man absolūti visu, ko jūs stāstījāt. Eh, katrā ziņā es vēlos eh, novēlēt jums visu to labāko prezidentūras laikā. Jūs esat izvirzījuši sev ļoti ambiciozu darbu programmu. Es domāju, jūs labi apzināties, uz kādu risku jūs ejat. Mūsu koordinators eh, šeit ir uzstādījis kritērijas, un mēs eh, vēlējāmies, lai tie tiktu aizstāvēti. Es vēlējos galvenokārt minēt vienu lietu. Maķē izteicās par ārējo izmaksu iekļaušanu. Un eh, tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams eh, taisnīgi sadalīt šīs izmaksas eh, dažādiem tirgus dalībniekiem. Un visdrīzāk par to tiks aktīvi diskutēts padomē. To nevajadzētu skatīt kā dažādu sodu piešķiršanu individuālām dalībvalstīm. Tas būtu taisnīgi jāsadala starp dalībvalstīm. Es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par to. Kas attiecas uz balto grāmatu? Es varētu piekrist Grošu kungu sacītajam. Šajā transporta komitejā mēs vienojāmies, ka eh, Baltajā grāmatā jautājumi ir apskatīti pietiekami izsmeļoši. Eh, jūras transports, šī joma man ir eh, īpaši interesanta. Bija regula kas izriet no daudzgadējās paketes. Eiropas jūras transporta drošības aģentūra. Jautājums ir par to, kā mēs finansēsim šo aģentūru, ņemot vērā tās jaunās pilnvaras. Mēs taču nevaram piešķirt jaunas pilnvaras aģentūrai, bet nepiešķirt jaunas līdzekļus. Un katrā ziņā paldies ministra kungam par detalizētiem skaidrojumiem Un eh, no mūsu ko, grupas koordinātora eh, puses, tad mēs varam teikt, ka mm, mēs redzam labu līdzsvaru jūsu sacītajā. Paldies par veltīto laiku un lai veicas. Ejala Sanders, kundze, lūdzu. Īsi ļoti. Gracias, presidente. Si brevemente. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, es cent, centīšos tiešām ļoti īsi izteikties kā referente par eh, pārobežu transporta jautājumiem. Es vēlētos atbalstīt eh, to, kas tika teikts Beļģijas prezidentūras virzienā, un katrā ziņā mums vajadzētu izvairīties no tā, lai eh, piekristu tām dalību valstīm, kuras vēlas vienkārši bloķēt jautājumus. Mums vajadzētu pieņemt tādu pragmatisku pieeju un uh, uzskatu, ka mums vajadzētu eh, dot eh, lielāku manevrēšanas iespēju komisijai, uh, lai mēs tad varētu arī vienoties. Un varbūt arī uh, izmantot esošās sistēmas, lai noteikti tās varētu aizpildīt uh, Um, trūkumus, bet tas iespējams var būt arī nepareizs risinājums. Tādējādi um, padomēji, uh, ka, kur norādīs, ka mums trūks tiesiskais pamatojums, un uh, tā tālāk juridiskais dienests jau parasti šādos gadījumos izvēlās bloķēt iniciatīvas, un mēs esam saskārušies pēd, pēdējos gados ar vairākiem šādiem gadījumiem. Beļģijas prezidentūras šo sešu mēnešu laikā uh, Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt finansējumu 2014. līdz 2020. gadam kā prioritāru. Mēs redzējām vulkānu izvirdumu laikā, ka transporta infrastruktūra Eiropā praktiski sabruka. Mēs bijām, bijām principā situācijā, kurā pārliecinājāmies, cik ļoti mēs esam atkarīgi no gaisa satiksmes. Un eh, nākamajā finanšu periodā mums ir eh, nepieciešams izveidot atsevišķu fondu, kā jau Groškungs to ir aicinājis darīt. Un eh, mums tas ir jāiedara proporcionāli deficīta situācijai, un 14 līdz 20 gads ir tā iespēja, kad var to izdarīt. Un es varu piekrist tam, ko kolēģis sacīja Uh, attiecībā uz visatālākajiem reģioniem, kur bieži vien alternatīvas transporta jomā nav. Viena lieta, ko mēs varam ierosināt, ir šie zaļie koridori, uh, kuri nebūtu zaļi tāpēc, ka viņi ir tikai ar vidi un uh, ekoloģiju saistīti, bet arī tādēļ, ka viņi uh, sniegtu visas iespējas uzlabot efektivitāti. Tāpat mēs apsveicam izvēlēto loģistikas pieeju jūsu programmā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 Paldies priekšsēdētājs vēlētos pateikties eh, ministra kungam par eh, kopsavilkumu, un man ir prieks par to, ka viņš jau pirms prezidentūras termiņa sākuma ir sācis runāt ar komitejas dalībniekiem un ar nozars pārstāvjiem. Tas mums ir ārkārtīgi svarīgi. Uh, Es ceru, ka mēs varēsim rast iespēju pārliecināt komisiju par to, ka tai jānāk klajā ar balto grāmatu vēl pirms decembra. Tas būtu ārkārtīgi noderīgi. Es nezinu, kā mums tas izdosies, bet, manuprāt, septembrī mums ir jārod iespējas, iz, iespēja izdarīt spiedienu uz komisiju. Un es zinu, ka šajā zālē ir cilvēki, kas varētu iečukstēt komisārai ausī un uh, tad. Uh, likt saprast, ka mēs par to iestājamies. Runājot par eiro viņietēm, šī ideja man liekas interesanta, bet uh, Eiropas parlamentam šī uh, līdzekļu atvēlēšanas, jeb airmarking tēma ir ārkārtīgi svarīga. Nav runa par valstu kasu piepildīšanu, bet gan par politikas efektivizēšanu. Runājot par ilgtspēju, ir jāņem, jāparedz arī uh, dzelzceļa tīklu efektivizēšana nākotnē. Uh, Te varētu veidoties diskusija ar Kramer kungu, vai dzelzceļa tīkli saņems 30 eh, miljārdu vai vairāk nekā 30 miljārdu palīdzību. Protams, ir vajadzīgs valstu līdzfinansējums, eh, bet eh, situācija ar kravas autotransportu izskatās pavisam citādāk. Runājot par iekšējo tirgu, eh, jūs šo tēmu labi pārzināt, un eh, es domāju, ka dzelzceļš ir atstāts novārtā, kad ir runa par Eiropas iekšējo transportu. Manuprāt, eh, Pašlaik eh, bū, būtu jauki, ja jūs savas prezidentūras laikā jums izdotos nacionālo domāšanu nostumt malā un mums būtu vairāk eiropeiskas infrastruktūras. Voorzitter, ik zie af van mijn vraag. Ik zou liever zelfs de minister van Toerisme. Uh, eh, jā, es uh, negribētu uzdot uh, jautājumus, bet šķiet, ka mums vairs nav laika, tāpēc atsakos no jautājuma. Kūna kungs, jā, ļoti īsi, priekšsēdētāji. Protams, izteikumi liecina par to, ka Beļģijas prezidentūra ir nolēmusi strādāt pie kopīga iekšējā tirgus izstrādes, un te ir, protams, jāņem vērā iekšējais transports. Uh, Un uh, arī savā nacionālajā politikā uh, tā strādās pie tā. Arī pie jums uh, dzelzceļam ir ļoti milzīga nozīme. Jūs esat Eiropas centrā, tranzīta satiksme ir ļoti liela nozīme Beļģijā. Tāpēc es ļoti ceru, ka jūs pievērsīsieties centrāli izvietoto Eiropas Savienības dalību valstu problēmām. Eiro viņiet ir arī šāda problēma vidū. Runājot vēl par dzelzceļa tirgus harmonizāciju. Man prieks, ka mēs līdz tam esam nonākuši. Un uh, arī pie, es gribētu pievērsties dzelzceļa paketes pārskatīšanai un pasažieru, ar pasažieriem saistītiem jautājumiem. Visu beidzot, uh, Varbūt šie disputi starp politiķiem no transporta jomas un no rege jomas kad ir runa par finanšu resursu izmantošanu, investīcijām uh, satiksmē, manuprāt, būtu jauki, ja mēs norādītu, kādi tad ir mērķi un attiecībā uz kādām valstīm. Piemēram, Spānija varētu saņemt uh, vajadzīgo finansējumu no infrastruktūras līdzekļiem. Portugālē tas ir svarīgi Grieķijai, Austrumvācijai, jaunajām dalību valstīm. Uh, Un ja mēs varētu vienoties par to, ka šie līdzekļi tiek ieguldīti tieši lielajās satiksmes asīs, mēs panāktu to, ka Eiropa tiek izveidota par iekšēju tirgu ar burvīgu satiksmes infrastruktūru. Tikau, kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Ministrs Eh, jau runāja, ka Donavas stratēģija ir daļa no šīs trīs prezidentūru programmas. Eh, kāda tad ir tā prioritāte? Cik lielu prioritāti jūs piešķirat šais eh, Donavas stratēģijai? Otrs jautājums. Kā jūs plānojat izmantot vidēji termiņa pārskatīšanu finanšu programmai? Un tas, eh, kādā veidā jūs eh, taisaties izmantot šo vidēji termiņu pārskatīšanu finanšu perspektīvai, tad eh, no nu, tā būs tad atkarīgs, kāda būs situācija ar tām dalību valstīm, kuras to nav izmantojušas līdzekļus. Priekšsēdētāji, es izteikšos īsi jo es, es varētu piekrist jau iepriekš teiktajam, runājot par satiksmes sodiem. Es domāju, ka mums ir jāmēģina vērst uzmanību šo problēmu. Ir svarīgi, ka mēs šeit darbojamies kopīgi. Otrā lieta - īsts jautājums. Vai jums ir kāda nostāja runājot par Eiropas līmeņa piekļuvi džiga laineriem un kāda, kāda ir jūsu nostāja šajā jautājumā lielajiem aviolaineriem? Paldies, Lichtenbergers kundze. Jā, paldies. Man ir trīs jautājumi ministra kungam. Pirmkārt par eiro viņietēm. Jūs teicāt, ka kopējais sloks uz satiksmi nedrīkst pieaugt, un te pašā laikā bija runa par ārējām izmaksām. Kā tad īsti tas eh, pasēs kopā? Šīs eh, ārējās izmaksas eh, tiks sektas no dalību valstu budžeta un nevis no satiksmes nozares. Tad, tad ja, ja, ja šī satiksmes nozara vairs netiks noslogota, kā tad noslogojums paliks tāds pats? Otrakārt, Alpu konvencija un satiksmes protokols. Vai jūsu prezidentūra mēģinās šo satiksmes protokolu beidzot pēc sešu gadu gaidīšanas noslēgt? Un visu beidzot pasažieru tiesības. Jūs teicāt, eh, jūs izteicāties par pasažieru tiesībām. Man radās iespējas, ka jūs eh, bieži vien uzsvert eh, pasažieru tiesības kā traucējumu. Un e, vai jūs e, nedomājat, ka ir nepieciešamas, e, nepieciešamas vienlīdzīgas attīcības visos sektoros, un mēs nedrīkstam atstāt arī autobusu nozari novārtā? Jūs teicāt, ka šeit apstākļi ir ļoti sarežģīti, bet apstākļi bija sarežģīti arī dzelzceļam un gaisa satiksmei. Merci, Paldies, Lichtenbergs kundze, un visbeidzot Kārkungs. Jā, vielen dank, Herr Minister. Paldies, priekšsēdētāji. Ambiciozi mērķi, tas ir ļoti jauki, bet, kad es paraugos uz jūsu programmu un mūsu man kolēģu papildinājumiem, mani pārņem bailes. Pirmkārt jau tas, eh, kāds, kā, ar kādu cinismu mēs saskaramies, un tas eh, nekādā veidā nerosina uzticēšanos. Jūs labi izteicāties par inteliģento satiksmes sistēmu, ja ITS tas ir ļoti jauki, bet es gribētu zināt, par kādiem komponentiem pavisam konkrēti šeit ir runa. Un otrkārt, mēs vēlētos, lai zilām, lai, lai uh, uz šosejām būtu vairāk kravas un mazāk satiksmes, bet te pašā laikā kādi tad ir uh, jaunie kritēriji šiem satiksmes līdzekļiem? Paldies, ministra kungs, mums ir neliela problēma. Es uzklausīju kolēģis, pateicos kolēģiem. Viņi gan bija runāja īsi, bet viņi uzdeva ļoti daudz jautājumus. Un, man liekas, ļoti grūti, ka jūs varētu atbildēt uz vismaz 20 specifiskiem jautājumiem, ko tika uzdoti, jo tādā gadījumā būs nepieciešams ilgs laiks. Es ceru, un es ceru, ka kolēģi sapratīs, ka jūsu geogrāfiskais tuvums ļaus jums. Um, uh, atgriezties pie mums. Jo programma ir bagātīga. Iespēja izteikties par jautājumiem, kas mums ļoti interesē, un tas tiešām raisa bagātas debatas, bet ir tomēr neliela problēmiņa ar laiku, jo mums ir arī turisma ministre, Es vienkārši došu jums vārdu, jūs varētu izteikt dažus noslēgumu vārdus. Es būtu ļoti priecīgi jūs vēlreiz redzēt mūsu vidū, lai mēs varētu noslēgt šīs debatas, lai jūs varētu atbildēt visiem jautājumiem. Tas būs ļoti interesanti arī pēc brīvdienām. Jau tagad komitejas vārdā vēlreiz jūs uzaicinu pie mums, jo šķiet, ka jums ir tik daudz sakāms uh, par šo jomu. Godavais priekšsēdi. Piemēram, jautājums, ko uzdevuma Rainērs kundze par šīm lielajām līnijām. Par liela, lielajiem krāvas automašīnām. Jebkurā gadījumā, ja ir jautājumi, uh, kurus jūs varat rakstveidā man nosūtīt, mēs arī varēsim atbildēt rakstveidā. Jeb arī es atgriezīšos, labi, ja jūs man uzaicināt, es atgriezīšos. Priekšsēdētājs acītājs ir pavēle. Varbūt noslēgumā vārdus vēlties izteikt. Debats bija ļoti interesants. Pirmkārt, kā jau es teicu arī ievedvārdos, uzskatu, ka izaicinājums ir gana liels un vēlme progresēt arī ir liela. Es domāju, ka mēs tiešām varam spērt solus priekšu, ja ir ne, nepieciešamā koordinācija starp Eiropas komisiju, Eiropā domi un parlamentu. Es tik tiešām uzskatu, un tā ir mana dziļa pārliecība, ka ja mēs vēlamies runāt par vienotu Eiropu, uh, par vienu tu tirgu transportam ir ārkārtīgi liela loma tajā. Šīs Eiropas vienotība mēs varam īstenot tikai tad, ja mēs īstenosim labi funkcionējošu transportu, kas funkcionē pēc iespējas harmonizētāk ar vienādiem noteikumiem, kur visas nozares būtu vienlīdzīgas. Es domāju, ka no makroekonomiskā viedokļa, ekoloģiskā viedokļa, drošības viedokļa mums ir jāņem vērā visi elementi, kāda ir mūsu rīcībā, lai varētu nākt klajā ar saprātīgiem lēmumiem. Ja arī mēs to nedarīsim eh, šajā semestrī, tad es ceru, ka vismaz mūsu Beļģijas prezidentūras beigās orientācija būs ļoti skaidri noteikta, lai mēs varētu turpināt strādāt uh, un nonākt pie apmierinoša rezultāta šim vienotajam tirgum, kurš mums ir jāīsteno un kurš ir, atkārtoju to, ekonomikas un arī vides un drošības interesēs, kur mobilitāte, kas nepieciešama mobilitātei un transportam. Paldies! Visu jūsu vārdā pateicos ministra kungām par, interesant, par šīm interesantām debatēm. Mūsu komiteja ir jūsu pirmie sabiedrotie un atbalsta jūs priekšlikumus. Jūs uh, tik ļoti interesanti piedalījāties šajās debatēs, ka mēs pēc iespējas ātrāk jūs atkal gribam redzēt mūsu vidū. Where is the Bon, voilà, mesdames et messieurs, je sollicite votre attention. Dāmas un kungi, lūdzu pievērsiet uzmanību. Mēs turpināsim ar mūsu pēcpusdienas darbu otro daļu. Alors, je, je, je... Es vēlos pateikties Veikmanas kundzei, Beļģijas turisma ministrei. Est-ce que pourrait euh, tenir les conversations euh, dedans. Dāmas un kungi, sarunas lūdzu ārpus zāles. Es pateicos Beļģijas turismu ministrei Izabelai Veikmanai par mūsu vizīti mūsu komitejā, ko mēs ļoti augstu novērtējam. Tā ir pirmā reize, kad mēs šeit sveicam uh, turisma ministri uh, esot kā atbildīgā komiteja atbilstīgi Lisabonas līgumam. Godētā ministrs Kunz pateicos par jūsu pacie, eh, pacietību un tūlīt pat arī dod jums vārdu lūdzu. Jā, sehr prezident, werte kolēģin un kolēģi. Jā, priekšsādātāji, kolēģi un kolēģis, pirmām kārtām es gribētu teikt, ka es neesmu īsti vainīga par to, ka mans kolēģis nevarēja atbildēt uz jautājumiem, bet eh, man ir prieks par to, ka es šeit varēju ierasties pie jums un eh, runāt par Beļģijas prezidentūras prioritātēm turisma jomā un uh, jūs ar tām iepazīstināt. Es esmu droši par to, ka šī viedokļa apmaiņa ar uh, transporta komiteju būs ļoti auglīga, un uh, šī komiteja ir ar to pazīstama, ka tā rosina tādu skaidru dinamiku, kas arī tiek augstu vērtēta. Es gribētu jums norādīt, ka Gan es, gan arī mani palīgi būs jūsu rīcībā pēc šīs viedokļu apmaiņas. Jūs varēsiet uzdot uh, turpmākus jautājumus. Jūs varat būt droši par to, ka mēs būsim jūsu rīcībā. Beļģijas, uh, runājot par Beļģijas prezidentūru turisma jomā, es gribētu pirmkārt piezīmēt, ka jūs jau droši vien dzirdējāt, mūsu premjerministrs pie jums bija bet uh, turisma nozares īpatnība, tostarp arī Beļģijā, ir tāda, ka Beļģijas federālās valdības veidošana vēl nav pabeigta, bet tas nenozīmē, ka tas kaut kādā, varētu iet, kaut kādā veidā varētu ietekmēt uh, Beļģijas prezidentūras programmu turismu jomā. Un, uh, Valdībai bija laiks šo programmu sagatavot, un uh, turisms ir reģionāls jautājums, uh, kopienu jautājums, tostarp arī uh, Beļģijas vācu kopienas, Briseles galvaspilsētas un Valonijas reģiona jautājums. Viņi visi ir par to atbildīgi. Un eh, programma, ar kuras jūs šodien gribu jūs iepazīstināt, eh, ir tapusi sadarbībā ar maniem kolēģiem, un pēdējās vēlēšanas eh, nav nekādā veidā atstājušas iespaidu, proti, joprojām viens un tas pats ministrs par to ir atbildīgs. Mēs darīsim visu iespējamību, iespējamo, lai uh, piepildīt cerības, kas tiek uh, uzliktas Beļģu prezidentūrai. Kopā ar partneriem Spāniju un Ungāriju šīs prioritātes ir veidotas. Beļģija, tad šis trio darbojas pirmo reizi kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā, un Beļģija te var līdzdarboties. Uh, Un šeit es vēlētos uzteikt sava priekšteča valsts sekretāra Žona Meskīdas pēdējo sešu mēnešu laikā paveikto, un tas pavisam noteikti bija svarīgs ieguldījums turisma jomā. Runājot par jauno darba kārtību, Lisabonas nolīguma 125. panta ietvaros mēs darbojamies Šis pants skār Eiropas turpmāko turisma politiku un nosaka konkrētus pasākumus, kas attieksies arī uz eh, dalību valstīm. Eiropas turisma industrijā darbojas 1,8 miljonu mazo uzņēmumu, tostarp MVU. Eh, šī nozara veido vairāk nekā 5% Eiropas IKP tiešā veidā un 10% IKP netiešā veidā. Un uh, kopējais darba vietu skaits, ko nodrošina turisma nozara Eiropā, ir 12% no visām darba vietām. Turisma nozares izaugsme ir bijusi lielāka nekā citām nozarēm, un uh, es zinu, ka jūs visi to zināt, bet, manuprāt, ir svarīgi vēl to pasvītrot šajā sakarā. Uh, turisms. Ir uh, turisms ir svarīgs arī Eiropas 2020 uh, stratēģijas mērķu sasniegšanā. Uh, bet mēs nedrīkstam aizmirst par to, ka turisms eh, to, un arī citas jomas, eh, ar kurām nodarbojas parlaments, ir cietas no krīzes, eh, ar kuru mēs saskārāmies un ar kuru mēs joprojām saskaramies. Bet man ir jāteic, ka turismā ir piedzīvota straujāka augšupeja nekā citās jomās. Uh, Un, manuprāt, tā ir ļoti svarīga argumentācija, kāpēc turisms ir tik ārkārtīgi būtisks eh, Eiropas 2020 stratēģijas kontekstā. Uh, turisms ir tāda starpdisciplināra joma, un tā ir saistīta ar dažādām politikas jomām gan Eiropas līmenī, gan arī dalību valstu un reģionālā līmenī. Uh, Tostarp arī eh, te mēs varam runāt par konkurences politiku, iekšējā tirgus politiku, nodarbinātības politiku, vīdes politiku, reģionālo un valsts attīstību. Arī tur turismam ir milzīga loma, un, protams, ka šeit ir jāmin arī patērētāju aizsardzība un visas citas jomas, ko es varētu nosaukt. Turis saskars ar problēmām ekonomiskā, ekoloģiskā un sociālā jomā, un šīs problēmas ir ļoti daudzveidīgas. Un tāpēc ir svarīgi, lai arī šajos līmeņos uh, tiktu piemēroti atbilstoši pielāgoti instrumenti. Un uh, šeit, eh, šajā kontekstā jāpiemina, ka Madridē 15. aprīlī 2010. gadā tikās par turismu uh, atbildīgie ministri. Tātad šī sanāksme notika Madridē, tur tika pieņemta Madridas deklarācija. Tā bija nosaukums par ilgtspējīgu sociāli atbildīgu turisma modeli, Un e, šeit dalību valstīm bija iespēja parādīt savu interesi par e, konsolidētas turisma politikas attīstību Eiropā, tostarp arī par eh, subsidiaritātes principu atbalstību, arī par sociāli atbildīgu, vīdes atbildīgu, kulturāli un ekonomiski ilgspējīgu politiku. Dalību valstis ierosināja jaunus instrumentus un mērķtiecīgākas pieejas attiecībā uz zināšanām un inovācijām turisma jomā, izmantojot jaunas tehnoloģijas un arī eh, kontaktu veidošanu, kā arī apmaiņu ar labākajām praksēm un pieredzi. Eh, līdz ar to eh, šis, ši, šī deklarācija bija arī mēģinājums piešķirt Eiropai lielāku redzamību, un to starp arī tad tostarp arī nodrošināt Eiropas starptautisku pozicionēšanu labākajā, gai, labākā gaismā. Beļģijas prezidentūra ir priecīga par to, ka Eiropas komisija ir nākus klajā ar ziņojumu Eiropa, svarīgs eh, ceļojuma galapunkts pasaules līmenī. Eh, tas notika 30. jūnijā, kad ar šo ziņojumu mūs iepazīstināja uh, Un eh, mēs eh, redzam, ka komisija ir ņēmusi vērā Madrides deklarāciju un pēc privātā sektora asociāciju un tīklu uzklausīšanu ir eh, bagātinājusi situāciju ar savām idejām. Komisijas paziņojumā ir mēģināts izveidot rīcības plānu, kas ietekmētu konkurētspēju, arī ilgtspējīgas izaugsmas iespējas. Un uh, Lisabonas uh, līgums pārēdz mm, arī virkni iniciatīvu uh, gan Eiropas, gan starpvalstu līmenī, un šīs iniciatīvas koncentrējas ap četriem aspektiem, kurus jau jūs noteikti izlasījāt. Uh, Tie ir konkurences spējas, vairošana turisma nozarē, attīstības veicināšana, atbildīga un ilgtspējīga turisma veicināšanā, Eiropas tēla un redzamības veidošana, kā uh, kvalitatīvam un ilgtspējīgam turisma mērķim, un uh, turisma un politikas, kā arī finansu instrumentu, kas ir Eiropas Savienībā sasaiste. Uh, Komisija eh, vēlas, protams, šo rīcības plānu īstenot ciešā sadarbībā ar dalību valstīm un galvenajām ieinteresētajām pusēm turisma nozarē. Bēļģijas prezidentūrai savukārt šajā kontekstā ir divas prioritātes. Mēs eh, varētu īstenot to, ko mūsu priekšteči Spānijas prezidentūra ir eh, veidojuši, un ir svarīgi Beļģijas prezidentūrai, lai mēs sekotu skaidram mērķim, veidotu skaidrus pamatprincipus Eiropas turisma politikai, lai mēs noteiktu, kurās jomās mēs esam gatavi nākt talkā ar Eiropas devumu, ar papildu pasākumiem, un tas eh, tiks skaidrots arī pirmajā ministru padomē turisma jomā Tā būs ne tikai pirmā reize, kad ministrs ir komisijā, bet arī, kad e, šī ministra padoma notiks Beļģijas prezidentūras laikā, un mēs vēlētos arī uzsvērt šo komisijas paziņojumu. Arī komisija zināmā mērā noteiks to, kādi būs turpmākie principi Eiropas uh, e, turismu politikā. Tāda būtu mērķi Beļģijas prezidentūrai turisma jomā. Uh, Un uh, novembrī notiks turisma fórums, uh, kurā būs iespējams uh, ar šīm tēmām, par šīm tēmām diskutēt kopā ar sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm šajā jomā. Un arī mūsu ungāru kolēģi, kas būs mūsu pēcteči, varēs turpmāk arī izmantot šo darbu un šo mūsu veidoto dinamiku. Kādas tad būs tēmas, ko gribētu akcentēt Beļģijas prezidentūra? Es vēlētos jums sniegt tādu īsu ieskatu par to, mm, kādām tēmām tad mēs vēlamies pievērsties. Un eh, pirmām kārtām mm, mums ir svarīgi, lai mēs diskutētu viens par otru par to, uh, kāds tad ir atbildīgs un kvalitatīvs turisms. Eh? Ja mēs to padarīsim par tādu Eiropas kvalitātes zīmi, tad Eiropa arī iegūs lielāku starptautisko redzamību, piedāvājot, eh, uzsverot kvalitatīvu turisma nozīmi. Mums eh, izdosies iegūt arī uh, mums izdosies labāk ievērot ilgtspējas kritērijus. Un uh, mēs tāpat vēlamies aktualizēt šos kritērijus. Un mēs varēsim arī turpināt darbu ar agrākajām iniciatīvām, tostarp ar ēdenu programmu un citiem. Runājot par kultūru un turismu, Tā būs viena no tēmām, kuru mēs vēlamies akcentēt. Par kultūru, protams, ir atsevišķa diskusija Eiropas līmenī, bet tai jābūt sasaistītai arī ar turismu. Un, bet turismā šī, šis aspekts tiek izmantots ļoti maz, un ja mēs runājam par uh, turismu Eiropā, mēs runājam par tādu pārskatāmu jomu. Un uh, šeit mēs varam piedāvāt daudzveidību, un tā pirmām kārtām ir kulturāla daudzveidība. Ir daudz iniciatīvu Eiropā, un šīm iniciatīvām turismas ir jāizmanto savā labā un jāliek uzsvers uz to. Mēs nevēlamies, lai turisms būtu vērsts tikai uz piekrastēm, vai tikai uz kalniem, vai uz galvaspilsētām. pilsētām Turisms ir jāattiecina arī uz Eiropas reģioniem. Arī tur ir iespējami jauni ceļi, jauni paraugi, un uh, kultūra un turisms ir ciešāk savstarpēji jāsasaista, jo īpaši runājot par mūsu industriālo kultūras mantojumu, kultūras ceļiem, kultūras galvaspilsētām. pilsētām. Visas šīs lietas vajadzētu akcentēt. Visu beidzot ir tēma, kur mēs varētu tikai veicināt diskusijas. Mēs, diemžēl, nevarēsim to izdiskutēt līdz galam, bet jautājums ir par to, kādu metodiku mēs nākotnē izmantosim, lai nodrošinātu labo prakšu apmaiņu. Komisijai bija priekšlikumi, un tie bija labi priekšlikumi, ka mēs varētu veidot digitālu platformu šādai apmaiņai, labās pieredzes apmaiņai. Tas ir tāds e, jauks piemērs, bet, protams, pastāv arī citas iespējas, e, kas ir īstenotas Eiropas līmenī un kas varētu vēl tikt pavirzītas uz priekšu. Ja mēs sakām, ka mēs vēlamies piesaistīt zināšanas turismam, ka mēs vēlamies panākt šo apmaiņu starp dalību valstīm un starp dažādām ieinteresētajām pusēm turisma jomā, tad jautājums ir, kādas tad būs metodas, eh, lai šis process noritētu efektīvāk, lai nevajadzētu veidot nekādas nevajadzīgas struktūras, bet lai nākotnē būtu iespējama efektīva turisma politika. Šiem mērķiem ir svarīgi, lai eh, dalību valstīm būtu skaidrs, eh, cik svarīga turisma nozara ir Eiropas Savienībā, kādu pienesumu turisms eh, dod Eiropai. Un uh, Ir svarīgi, lai šeit nedarbotos tikai tāds uh, savs slīguma modelis, bet lai arī dalību valstis to atbalstītu un lai turisma nozara to atbalstītu. Ir arī svarīgi, lai Eiropa tiktu popularizēta kā turisma galamērķis ar dažādu līdzekļu palīdzību. Uh, Tostarp arī mēs varētu nodrošināt sev labāku mārketingu ar interneta starpniecību. Inovācijām turismā ir milzīga loma. Ne tikai pētniecībai, ne tikai citās ekonomikas jomās, inovācijas ir svarīgas arī turisma jomā. Jā, runāju, šo, šo, šo posmu varētu uzņemties arī mazie un vidējo uzņēmumi jauno tehnoloģiju izstrāde un izmantošana. Šeit bija aktualizēts ICT jautājums. Tam, protams, ir ļoti svarīga loma. Tas palīdzēs attīstīt sociālu un ekonomisku Eiropas identitāti. Es jau runāju par kultūras uh, turismu. Uh, Un mums pavisam noteikti būtu interesanti gadā, kurš ir veltīts e, Eiropā cīņai pret e, nabadzību un sociālo izolētību, pievērsties sociālā turisma tēmai, kas e, daudzās valstīs ir ievērojama spēcīga tradīcija. Un uh, vajadzētu uzdot jautājumu, kādas iniciatīvas, kāda stimula ir iespējama Eiropā. Un tas būs svarīgs jautājums Beļģijas prezidentūrai. Uh, šķiet, ka es esmu izlietojusi ceturdaļu stundu, ko jūs man piešķīrāt. Tagad mēs varētu veltīt laiku, lai par to diskutētu. Es pateicos jums par uzmanību un ceru uz viedokļu apmaiņu ar jums un jūsu komentāriem. Merci beaucoup, madame la ministre. Paldies, priekšsē... Paldies ministrs kundze. Tas tā bija tāda ļoti eh, ātra prezentācija. Jūs ievērojāt jūsu, jums atvēlēto laiku. Es došu vārdu koordinatoriem. Meķu Grošam pirmām kārtām. Paldies. No manas puses man bija divi jaunumi. Pirmkārt, ka turisms uh, ir atrunāts Lisabonas nolīgumā, un otrkārt, ka uh, šeit mums ir darīšana ar vāciski runājošu ministri Beļģijā, un viņi turklāt nāk klajā ar labām idejām. Turisms ir ļoti svarīga joma. Un uh, Kad es eh, tā padomāju, tad mobilitāte un turisms eh, rāda vairāk nekā 20 miljonus darba vietu. Un, eh, ja mēs paraugāmies uz šo tēmu, uz šīm abām tēmām, kas ir savstarpēji cieši saistītas, uh, tad eh, ar laiku eh, tiks izveidots tīkls starp mobilitāti un turismu, un tas tiks izveidots, tas ir jāizveido ekonomiski raugoties, eh, mobilitāte ir ilgtspējīga un labi jāiz, jātīsta un jāveicina kopā ar turismu. Eiropā pastāv daudzveidība, daudzveidībai, protams, ir arī savi mīnusi, uh, Proti, ik viens vēlas uzvesties tik autonomi, ka beigu beigās negrib nekādās darīšanās ielaisties ar citiem. Un bieži vien no šīs daudzveidības mums nākas ciest, tostarp arī Eiropas līmenī. Varbūt mums vajadzētu patiešām paraudzīties ārpus šīm kalnu vai pludmales turismu kastītēm un uh, uzlūkot Eiropu pavisam citādāk. Uh, Mums vajadzētu eh, runāt par šīm idejām transporta komitejā un arī turisma komitejā, bet bieži vien aktualizējas jautājums, no kādiem līdzekļiem tad mēs to visu finansēsim. Mēs varam nākt klajā ar labām idejām, bet ir lai jābūt arī labām idejām eh, par to, kā ar konkrētiem līdzekļiem atbalstīt šīs idejas. Jūs runājāt par tīkliem, mūsu priekšsēdētājs Brians Simpsons arī šim jautājumam pievērsās. Un es domāju, tā tas patiešām ir, ka turpmāk uh, tīkli starp uh, kultūras pilsētām, uh, starp ekonomiski svarīgām pilsētām tiks veidoti. Jūs izteicāties arī par sociālo turismu, un uh, par iespējām, uh, ko sniedz turismas personām ar ierobežotu mobilitāti. Šī problēma ir problēma 120 miljoniem cilvēku. Un, uh, Vai jūs šobrīd redzat kādas pieejas vai gatavību padomē runāt par konkrētiem standartiem, ko varētu pieņemt Eiropas līmenī? Es saprotu, ka katrā valstī Nevar tā uzreiz e, ieviest vienādus kritērijus. Es ceru, ka jūs gūsiet panākums līdz gada beigām, bet e, šo cilvēku ar ierobežoto mobilitāti jomā ir jāpanāk progress, lai. E, un, un varbūt jūs varētu pri, prioritizēt šo iniciatīvu. Šī, šī komiteja ir jūsu pusē ne tikai ideju izteikšanā, bet arī šo ideju īstenošanā. Grote koncentrācija Duitstālaga Belgen. Eh, Liels paldies priekšsēdētājiem, gudatam ministrs kundze pateicos par jūsu ievadvārdiem. Vēlos norādīt, ka mana grupa darīs visu, lai varētu jūs atbalstīt. Turisms ir ļoti svarīga nozare, tāpat laikā ir jāatzīst, ka mūsu komitejas ieteikme līdz šim bijusi turismu jomā visai ierobežota, salīdzinot, piemēram, ar to, ko mēs vēlamies uh, sasniegt transporta jomā. Turisma sakarā mēs nedarām pietiekam daudz. Šis ir ārkārtīgi liels sektors, tas rada ļoti daudz darba vietu. Neapšaubāmi Eiropa kopumā ir eh, pasaulē iecienītākās turisma galamērķis, bet mēs neesam gatavi vēl izvērst koordinētu stratēģiju, kā labāk izmantot šo potenciālu. Te būs jāstrādā, un tā ir arī, mm, tas ir mans pirmais komentārs arī jums. Tagad, kad stājies spēkā Lisabonas līgums, un turisms ir atrunāts šajā līgumā kā ļoti svarīga prioritāte, Līdz ar to darbs tīras nozare ir svarīgs. Ar transporta politikas starpniecību tiešā vai netiešā veidā ir arī ietekmi uz turisma nozari, piemēram, attiecībā uz pasažieru tiesībām, infrastruktūras attīstību un tam līdzīgi, bet mēs varam iet vēl tālāk. Mums ir nepieciešams izvērst daudz plašāku koordināciju. Piemēram, vajadzētu sākt ar labāku informācijas apkopojumu statistikas jomā. Tas nav vienkārši izdarāms. Jo lietas nav salīdzināmas. Tas, kas ir vienas zvaigznītes vērts vienā valstī, nav uh, šī zvaigznītes vērts citā valstī. Līdz ar to tur arī ir jāpierstrādā. Un tad arī par integrēto informāciju vajadzētu arī tur piestrādāt ar informāciju tiešsaistē. Ja šeit būtu vairāk jāpiedomā, priekšlikumi, kāda ir mūsu rīcībā, lai mēs varētu organizēt arī integrēto biļešu sistēmu transporta jomā, bet to mēs varam iznot arī citās jomās. Mēs to tad darīsim transporta jomā, un jūs kā turisma ministre arī. Uh, varat uh, šeit uh, gūt uh, šos labumus priekšrocības turismi nozarei. Ar infrastruktūras izmantošanu, esošās infrastruktūras izmantošanu, lai varētu piepildīt viesnīcas. Lai varētu pasažieri un turisti pēc iespējas vieglāk orientēties, uh, Eiropas pievienotā vērtība, manuprāt, ir izgudrot uh, jaunas uh, turisma idejas, piemēram, rūpniecības uh, mantojums, lauku zonas un tam līdzīgi. Ir arī vēl citas izskatāmas idejas, lai labāk varētu Eh, šos turistus piesaistīt Eiropā, lai viņi eh, apmeklētu pēc iespējas vairāk vietu Eiropā. Un noslēgumā. varam uzsākt arī debats par vairāku lietu harmonizāciju, kā jūs minējat, minimālie kriteriji, lai palīdzētu arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Minimālie kriteriji arī um, zvaigznīšu piešķiršana viesnīcām. Vajadzētu noteikti darba grafiku, vismaz kaut kādu ideju, priekšstatu par nepieciešamo laiku, lai varētu īstenot pēc iespējas labāku organizāciju lūku un noslēgumā vēlu gūt panākums šajā prezidentūras darbā. Paldies! Mēsners kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Jā, ministrs kundze, es ļoti priecājos par to, ka jūs ieradāties pie mums šeit komitejā un uh, Uh, ir svarīgi, lai mēs ar jaunajām Lisabonas nolīguma kompetencēm varētu veidot turisma nozari. Uh, jums ir pilnīga taisnība ir eh, virkne darba vietu turisma nozarē, un šo darba vietu skaits augsts, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai eh, cilvēkiem būtu, eh, cilvēkiem ir vairāk brīvā laika nekā tas bija agrāk, un viņi vēlas šos brīvo laiku izmantot saprātīgi. Uh, Un daudz ir teikuši, ka viņi nevēlas doties turp, kur ir daudz turistu, kādas tad īsti ir alternatīvas, ko viņi varētu darīt. Un to starp ir daudzi, kas vēlas vienkārši doties uz Maljorku, gulēt pludmalē un uh, atpūsties. Ir arī cilvēki, kas vēlas nodarboties ar ekstrēmajiem sporta veidiem kalnos. Bet uh, ir daudzi, kas uh, Cilvēki ir dažādi, kad es domāju par Eiropu un par arī saviem pazīstamajiem, un, un tāpēc uh, Eiropas turisma fórumā jau tika minēta virkne labu piemēru, un tāpēc man ir jautājums, uh, vai jums jau ir kādi termiņi, kad būs pirmā formālā ministra padome? Uh, Ehm, novembris, jūs teicāt, ka novembrī novembris ir ļoti garš, 30 dienas, kad precīzi tas viss notiks. Un eh, es domāju, ka mums arī vajadzētu tādu piemēru eh, Eiropā kvalitatīvam turismam. Jā, jūs pieminējāt sociālo turismu, tas ir ļoti svarīgs, eh, nevien tāpēc, ka ir aizvien vairāk cilvēku, kuriem ir kāda kustība traucējuma vai kas nevar turismu apmaksāt, bet tomēr vēlas doties atvaļinājumā, un uh, turismu sezonā viņiem viss ir par dārgu, savukārt ir citi, citi, citi gada laika, kad uh, neviens nekur nedodas, un uh, varbūt varētu ņemt vērā viņu vēlmes. Uh, Man ir daudz ideju, un daudzas no tām idejām jau pastāv, un viņas varētu savstarpēji sasaistīt. Runājot par uh, rūpniecisko mantojumu, tur, kur es dzīvoju, ir, eh, ir, ir eh, vecas kalnu raktuves, un, un tās ir, tā, arī tas varētu kalpot par uh, turismu galamērķi. Uh, Un, eh, manuprāt, šis aspekts ir interesants un būtu aktualizējams. Jā, mūsdienās pastāv arī tendence interesēties par viduslaikiem, piemēram, ASV tādu viduslaiku faktiski nav bijis. Tā ir tāda lieta, kas ir Eiropas ziņā un kur mēs varētu ieinteresēt daudzus jauniešus. Iedomājieties visas tās kinofilmas ar Hariju Poteru un uh, šķiet, ka eh, ir, ir, ir tendence vēlēties kaut ko tādu un arī doties eh, šādu te slavenu eh, kinodarbu pēdās vai arī konkrēta rakstnieka vai mākslinieka pēdās. Un tas var ļoti labi noderēt Eiropā. un uh, cilvēki varētu doties iepazīt tuvāk kādu pazīstamu mākslinieku no Eiropas. Man ir daudz ideju. Ir, ir arī uh, svētceļojumi, te ir ļoti daudz variantu. Cilvēki arī vēlas uh, būt tuvāk dabai un gūt jaunu pieredzi un atziņas. Un uh, jūs jau saprotat, ka tā ir tēma, par kuras var daudz runāt, un šeit ir ļoti daudz iespēju. Visu beidzot, vecā kultūra, vecie darbarīki, arī tas ir ļoti interesanti cilvēkiem. Arī šeit jau ir turisma koncepcijas. Un visu beidzot par piekrastiem. Jā, es nāku no uh, lejas saksijas, no uh, valsts, kur, uh, kur, kur šī tēma ir ārkārtīgi svarīga. Ah, tad, tad šajā zemē tas ir aktuāli. Un uh, visu beidzot, kā varētu rezervētu pasargāšanu saistīt ar turisma mērķiem, lai šiem rezervātiem netiktu nodarīts pāri. Tas būtu viens no ilgtspējīga turisma piemēriem. Es uh, varu iedomāties daudz jautājumu, kuros mēs varētu sadarboties. Merci, Madame Meisner. Paldies, Meisners kundze. Kramer kungs, lūdzu. Ko? Jā, ich bedanke mich auch für. Paldies eh, par eh, šo iepazīstināšanu ar prioritātēm. Mēs jau uh, tikāmies Madrides sanāksmē, un ir jāteic, ka turisms nedrīkst turismu uh, iznīcināt. Uh, Protams, ir jauki, ka satiksme un turisms var nodrošināt tik daudz darba vietu, bet te var būt arī problēmas. Piemēram, eh, vidusjūras krastos ļoti daudzas valstis ir cietušas no turisma. Un iespējams, ka vajadzētu veikt analīzi, kādas ir bijušas uh, sekas, kādi ir bijuši eh, galamērķi, kurus vienkārši turisti vairs neapmeklē, jo tie ir eh, pārāk cietuši. Um, un tad eh, runājot par datorizēto rezervācijas sistēmu. Arī tur varētu iekļaut informāciju par eh, ne tikai par dzelzceļa braucieniem, bet arī par lidojumiem, par to, cik ilgi tas uh, ceļojums ir, par to, kādas rodas emisijas un, un uh, Tas ir uh, cieši saistīts arī ar uh, to, ka mūsu turpmākās paudzes vēlas uh, iespēju doties turismu braucienos. Ilgtspējīgs turisms ir ļoti svarīgs un tā ir viena no manām mīļākajām tēmām. Agrāk tika domāts, ka veloturismam pienāks gals, bet šobrīd šie rādītāji tikai aug. Un arī eh, Rikē kungs eh, devās velo braucienā. Un eh, šādi piemēri ir. Mums ir ļoti daudz velo maršrutu, daudz no tiem ir turismu maršruti. Un uh, šie maršruti stiepjas no Norvēģijas līdz Santiago, aptver ļoti daudz valstu. Kāpēc tad tie ir tik uh, pievilcīgi? Uh, pirms agrāk velotūrisms bija vērsts tikai uz piekrastēm un, un, un upēm, jo viss pārējais skatījās neinteresanti, bet tagad situācija ir mainījusies. Uh, Un uh, eh, to starp arī ir eh, interesantu galamērķi uh, eh, piedāvājis uh, dzels priekškars uh, Eiropā. Šeit ir runa par 20 Eiropas valstīm, par veseliem reģioniem, par to, ka iespējas ir arī austrumos un uh, parasti dodoties eh, cauri eh, tādām specifiskām vietām kā Pirenēju kalniem, eh, tas ir tāds specifisks turisms, bet, bet dodoties vēsturiskā turisma braucienos, šie mērķi ir pavisam atšķirīgi. Un eh, runājot par klimatu pārmaiņām, eh, arī, arī, arī tādās eh, lielās valstīs kā Berlīnē. Te, te nav vajadzīgas Eiropas līmeņa turisma programmas Barcelona, Roma, Florence, tas te viss darbojas pats par sevi, bet mēs vēlamies atbalstīt tos, kas negūst nekādu peļņu, nevis padarīt jau tā pelnošo ieņēmumus vēl lielākus. Uh, Un uh, mēs esam uh, uh, nolēmuši, ka divriteņiem, ka vajadzētu būt iespēja paņemt uh, līdz divriteni visos vilcienos, uh, TŽV jau ir tam pielāgots uh, Eurostar. Un, uh, mēs atbalstītu šīs programmas eh, īstenošanu, lai cilvēki nebūtu spiesti ceļot ar automašīnu, bet lai viņiem būtu iespēja arī izvēlēties citus variantus, piemēram, paņemt līdzi velosipēdu vilcienā. Visu beidzot eh, par ierobežoto mobilitāti, eh, es te ir jāiestājas par turpmāku regulējumu. Un uh, Te mēs, eh, mums šajā jomā mums ir vēl vajadzīgs Eiropas līmeņa regulējums. Es ceru uz turpmāko sadarbību ar jums. Paldies! Merci. Paldies, Krāmer kungs! Nu ko, gudētā ministrs kundze, dod jums vārdu, sniegt atbildes, un tad tiks vārds dots pārējiem kolēģiem. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par uh, dažādajiem jautājumiem. Un uh, skaidrs ir tas, ka turisms, eh, kā jau to Groškungs pieminēja, kad arī kungs jau pieminēja, gan Maisners kundze, gan Kramers pieminēja tādus aspektus kā uh, mobilitāte, kā turisma loma mobilitātes jomā. Tas ir skaidrs, runājot par vides politiku, arī tur turismam ir liela loma, un viens ir skaidrs, ja Eiropas Savienība būs aktīva turisma politikas jomā, tai uh, būs, uh, tā nedrīkstēs apstāties pie jau sasniegtā, tai vajadzēs pievērsties uh, pret vidi atbildīgiem risinājumiem. Tikai eh, tad tā varēs eh, gūt progresu kopīgi ar dalību valstu iniciatīvām. Un, eh, protams, ir arī pašas Eiropas Savienības standarti, kuriem Eiropa nedrīkst piekāpties. Uh, ir jābūt ilgtspējīgam, pret vidi atbildīgam turismam, bet e, turismam ir jābūt arī sociālam. To jau ir teikuši vairāki runātāji. Tostarp arī bija jautājums par to, vai mēs varētu reglamentēt to, ka visas infrastruktūras turisma jomā viesnīcas un citas uh, tiktu aptvertas, eh, to, protams, mēs eh, nevaram līdz galam paveikt. Mēs varam, mēs varam pieņemt tiesību aktus, bet šeit ir jārunā par metodiku. Tostarp arī par apmaiņas metodiku, par subsidiaritātes metodiku. Ja Eiropas Savienība vēlas sevi pozicionēt kā svarīgāko un labāko turisma galamērķi, mērķi, Un uh, tad uh, jāzina, kādā veidā tas ir panākams. Un tas ir panākams tikai ar augstiem kvalitātes standartiem, tikai ar šo standartu ievērošanu, tikai ar pieejamību visiem cilvēkiem. Ja mēs vēlamies tādu Eiropu, kas seko šim mērķim un kas sasniedz šo mērķi, uh, Mums arī ir uh, reāli uz šo mērķi jāiet. Eiropā šobrīd uh, tā ir uh, brīvprātīga pieeja, kur mēs varam raudzīties, kādas metodas ir mūsu rīcībā, lai mēs visā Eiropas Savienībā varētu virzīties uz šo mērķi. Tāda šobrīd ir aktuālā diskusija, un es vēlētos tikai teikt, ka lielākajā daļā Eiropas dalību valstu tā šobrīd uh, nav diskusija tēma. Ja Eiropas Savienība kļūs aktīva šajā jomā, tad uh, tikai tad mēs varēsim panākt sociāli atbildīgu, pret vidi atbildīgu un ilgtspējīgu turismu. Tas ir skaidrs, un par to arī iestāsies Beļģijas prezidentūra. Jūs uzdevāt jautājumu par to, kad tad īsti sāksies Eiropas uh, turismu forums. Tas būs 18. un 19. novembrī Maltā. Es nezinu, vai šeit ir kādi maltiešu kolēģi šodien klāt. Mēs kopā ar uh, Maltas kolēģiem esam vienojušies par to, kā tur tātad tiks rīkot šis eh, turisma fórums, bet formālā ministru padoma notiks 12. Eh, oktobrī, un tas atkal ir komiski, tā notiks Luksemburgā. Bet, nu, es domāju, ka mm, mēs to labprāt darīsim ar mūsu Luksemburgas kolēģiem. Tātad eh, tādi ir termiņi, un mums arī būs cerams, ka mēs izmantosim uh, Mm, vienā tikšanās reizē panākt to, lai turpinātu šo darbu jau nākamajā tikšanās reizē, un es eh, priecājos eh, saņemt apstiprinājumu tam, ka turisms un eh, turpmākā Eiropas turisma politika ir jāsaist ar jomām, kurās ir, ir reāla vajadzība, pēc eh, reāls pieprasījums. Ja mēs vēlamies eh, veidot atbildīgu turismu, veidot tīklus, eh, stiprināt reģionu iespējas, tādu reģionu, kas neatrodas piekrastēs vai kalnos, tikai tā mēs varam virzīties uz priekšu un izmantot to pievienoto vērtību, kas ir mūsu rīcībā, proti mūsu kultūrālā daudzveidība, mēs varam veidot dažādus kultūras maršrutus, eh, velo maršrutus un citus. No Luksemburgas arī bija diezgan konkrēts priekšlikums. Eiropas eh, padome ir aktīva šajā jomā un eh, tās ir svarīgas tēmas. Uh, Un, ja jūs man jautājat par eh, Eiropas reģionālās politikas lomu turisma nozarē, es teiktu, jā, tā ir ļoti svarīga. Un eh, es zinu, ko tas nozīmē turisma attīstībai, ko nozīmē kopīgā sadarbība, pārobežu kopīgā sadarbība. Un pavisam noteikti Eiropas eh, struktūra fondiem būs ļoti svarīga nozīme turisma infrastruktūras projektu īstenošanā. Tā būs ļoti svarīga tēma. Un runājot par šo turismu starpdisciplināro dabu, arī Eiropas Savienība šeit vēlas uh, efektivizēt savas aktivitātes un te jau tika pieminēti dažādi aspekti - mobilitāte, reģionālā politika, un arī uh, eh, vīdas politika. Ir svarīgi, lai nākotnes Eiropas turisma politika tiktu veidot ilgtspējīgi un lai tā papildinātu to, kas jau pastāv Eiropas līmenī un arī dalību valstīs. Tā ir, uh, lūk, šāda izaugsme, kādu mēs vā, vēlamies veidot. Es uh, ceru, ka es atbildēju uz visiem jautājumiem. Jā, um, standartu harmonizācija, tas ir vispārīgs jautājums. Te viesnīcu standarti ir jau ļoti konkrēta joma līmeņa noteikšana. Bet uh, ir jāteic, ka arī šeit nav Eiropas līmeņa regulējuma. Lisabonas eh, līgums īsti nereglamentē tādas nianses, bet diskusijai ir jābūt. Mēs vēlamies kvalitatīvu turismu, un tāpēc ir jābūt standartiem, minimāliem standartiem, bet šim nolūkam ir jānotiek viedokļu apmaiņai, jāpanāk vienprātība, un uh, Beļģijas prezidentūras mērķis ir uh, aktualizēt šo jautājumu. Šajā jomā mm, nebūs regulējuma, tas ir skaidrs, bet jautājums ir, kādas metodas mēs vēlamies izmantot, lai panāktu progresu. Tika panā, minēti vairāki uh, piemēri, kā varētu uzlabot situāciju. Protams, privātajam sektoram būs liela nozīme turisma attīstībā un dalību valstīs arī eh, bieži vien eh, nav tāda konkrēta noteikumu, ir asociācijas, ir uzņēmuma apvienības, kas pašas nosaka noteikumus, tā ir eh, ļoti sarežģīta tēma, ko vajadzētu diskutēt triagonāli. Un Eiropas turisma fórums arī būs vieta, kur eh, interesētās puses varēs tikties pie sarunu galda un runāt par šīm tēmām. Visu beidzot, turisma nozares eh, palielināta, eh, lielāka redzamība arī ir kaut kas, kas būtu jāpanāk. Uh, ir skaidrs, ka arī turismu nozara pati ir gatava iesaistīties diskusijās. Paldies, ministrs kundze, un tagad pārējām pie otra jautājuma cikla. Uz sarakstā ir seši kolēģi, kuri vēlas izteikties. Jums ir maksimums divas minūtes, jo mūsu pēcpusdiena ir ļoti blīva. Bet, nu, nevajadzētu kā sanāksmi ievilkt. Ainērs Kundz, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji, paldies ministrs kundze. Es priecājos, ka jūs izvēlējāties tik vērienīgus mērķus prezidentūras termiņa laikam un ka jūs pievērsāties arī kultūras turismam, kas eh, Austrijā ir ārkārtīgi svarīgs. Mūsu ekonomikai turisms eh, ir ļoti būtisks. Un eh, tāpēc eh, pavisam noteikti vajadzēs eh, rast mērķus Eiropas turismu politikai, ar kuriem visas dalību valstis varētu sadzīvot un kas atbildīs institucionālajām iespējām, lai mēs varētu rast labākos projektus un tos atbalstīt. Protams, ir jārunā par finansiāliem jautājumiem, un jūs vēlē, es vēlētos jums jautāt, vai jūs atbalstāt par to, ka varētu ieviest mm, ka varētu investēt atsevišķā uh, budžeta sadaļā turisms un te pievērsties arī izmēģinājumu projektiem. Vai vajadzētu izveidot šādu atsevišķu budžeta sadaļu? Uh, Es 2020 stratēģija bija kaut kas, par ko jau runāja komisija. Es domāju, ka mums nevajadzētu aprobežoties uh, ar sociālo turismu, bet vajadzētu pievērsties arī uh, turismu plūsmām brīvdienās, uh, uh, brīvdienu periodiem, kad faktiski liela daļa Eiropas ceļo. Uh, un, eh, un laikiem, kad eh, šāds turisms praktiski nenotiek. Varbūt, ka mēs varētu domāt par labāku organizāciju. Tas eh, pavisam noteikti būtu daudzgadīgs projekts. Un, protams, tas varētu notikt tikai tad, ja dalību valstīs būtu gatavība kaut ko tādu īstenot. Es vēl jums panākumus un daudz interesantu projektu. Paldies! Paldies, Balskundz, lūdzu. Ehm, Paldies, priekšsēdētāji. Godātā ministras kundze, esmu ļoti priecīga par to, ka kopā ar ministri varam eh, tagad izvērst tādu struktūrālāku diskusiju par eh, turismu jo Lisabonas līgumā mums tagad ir atrunāts ļoti konkrēts uh, kompetences turismu jomā. Saprotu, ka kopš 2007. gada Portugāles prezidentūras padomē vispār vairs nav runāts par turismu jautājumiem, un tas norāda uz mūsu dalību valstu attieksmi. Un attiecībā uz šo uh, nozari. Jūs minējāt ļoti interesantas idejas, bet neko daudz neesmu redzējusi rakstveidā. Es sagaidīju tādu konkrētu programmu, piemēram, jūsu prezidentūras mājaslapā internetā. Ir konkrēti priekšlikumi, to tas izteikt, un ceru, ka šie priekšlikumi tiks izteikti visam drīz, un ka tās būs, nebūs tikai skaistas idejas, bet arī realizējums idejas. Uh, Otrkārt, jūs runājāt par igadējo fórumu, kur šogad tiks organizēts Maltā. Tas ir nedaudz dīvaini. Man tas liekas ļoti dīvaini. Jo iepriekš šis ikgadējais fórums tika organizēts prezidentūras valstī, un šī būtu lieliski izdevība Tā kā runa ir par reģionalizētu politiku, būtu ļoti labi to uzsvērt, un es nedzirdēju, kādēļ šogad šīs forums notiks Maltā. Es gribētu zināt, kādēļ. Jūs arī minējāt citus mm, punktus un vairākas tēmas, visas ir interesantas bez šaubām. Bet, nu, varbūt, ka mums vajadzētu arī skatīt ma turisma mārketinga uh, jautājumi. Neaizmirstot arī to, ka ir nepieciešams labāk sadarboties ar pārobežu reģioniem. Es dzīvoju Limburgā, Beļģijā, un mēs redzam, ka mēs darbojamies ar uh, reģioniem uh, Nīderlandes pusē, Vācijas pusē. Šādā sadarbības ceļā Mums izdodas labi sadarboties. Nepietiek tikai ar to, ka mēs ieguldam tādā vai citādā reģionā, bet tieši nepieciešams veicināt šo pārobežu sadarbību. Es varētu izvērst kādu pētījumu. par eh, šķēršļiem, kāda būtu jāpārvar. Mēs vēlamies izvērst uh, tiešām konkrēti spēju turismu nozari, piemēram, mazinot nodokļus. Un atvieglojot rīpējas režīmu, un es ceru, ka jūs veiksiet kādu progresīvākajā laikā. Paldies! Merci, madame. Paldies! Aigela Sanders, kundze, lūdzu. Sí, gracias, presidente. Lo siento, tenía una... Paldies, priekšsēdētāji. Man jāatvainojas, ka man bija uz brīdi jāiziet, jo man bija telefons zvans no Spānijas. Vispirms es vēlos pateikties ministrei un sveikt viņu šeit, mūsu komitejā. Man šeit priekšā ir raksts ar jūsu fotogrāfiju. Šeit ir sacīts, eh, ka eh, vienošanās tiek panākta par uh, to, lai Eiropas Savienības uh, līmenī atbalstu turismam. Uh, jūs katrā ziņā ļoti droši runājāt par finanšu rīkiem turismu atbalstam. Mēs esam diskutējuši par šo jautājumu jau samērā ilgi un tiešām uzskatām, ka turismam vajadzētu atsevišķu finansēšanas instrumentu uh, Mums ir eh, bijuši citi eh, kolēģi, ar kuriem runāt par šo jautājumiem, un katrā ziņā man prieks eh, dzirdēt jūsu viedokli. Tas ir ļoti drošs, un es tam pilnībā piekrītu. Tāpat jūs arī runājāt par paziņojumu, ka uz kur balstās Beļģijas prezidentūras programma un Eiropa kā turisma galamērķis. Šeit ir divi aspekti jāņem vērā. Vispirms jau īpaši pievēršot uzmanību cilvēkiem ar um, ierobežot mobilitāti, gan cilvēki ar invaliditāti, gan vecāku gadagājumu cilvēki. Tāpat arī cilvēki, kuriem varbūt nav tik daudz līdzekļu, bet pietiekoši, lai kaut nedaudz ceļotu, tā kā turisms, mobilitāte, e, tas viss atstāja ietekmi arī uz cilvēku veselību, ceļojot un kustoties cilvēki saglabā labāku veselības stāvokli, jo savādāk viņi vienkārši nonāk slimnīcā ar laiku. Mums jāskatās, eh, kā mēs varam atvieglot eh, situāciju tad, kad nav aktīvā turisma sezona, skatīties, eh, kāds ir kultūra vēsturiskais mantojums, industriālais mantojums. Tik daudz dažādu citu lietu. Mums ir arī Kalipso programma. Bet es domāju, mums ir nepieciešama arī atsevišķa sociālā turisma programma Eiropā. Kā jau kolēģis sacīja, ir problēmas ar vīzām, ar mārketinga jautājumiem par Eiropu kā globālu turismu galamērķi. Es eh, pilnībā piekrītu viedoklim šajā jautājumā. Es uzskatu, ka mums ir nepieciešami standarti kvalitātei, eh, arī inovācijām. Es nesaku, ka tam jābūt harmonizētiem absolūti visiem, bet vismaz kopīgai atsaucēs sistēmai, un tur ir jāiesaist turismu joms speciālisti. Spānija ir vispār atzīts turismu galamērķis, mums ir dažādas eh, profesionālās skolas, bet tā vai tā runājot par viesnīcām un turismu nozaru, tad pastāv uzskats, ka tur var strādāt praktiski jebkurš. Es tam nepiekrītu. Ir nepieciešams, lai šajā jomā maksimāli daudz strādātu profesionāļi. Un tāpat ir arī dažas eh, apakšnozares, kā gastronomija, piemēram. Uh, Mums ir eh, informācijas apmaiņas starp Franciju un Spāniju. Mēs tagad zinām, kas ir tie atpazīstamākie vārdi šajā jomā, un es domāju, ka mēs visi gūsim labumu no tā. De Grandis Pascual Kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Sveicu jūs, ministrs kundze. Tiešām prieks atkal tikties ar jums. Es jau tikos ar jums iepriekš eh, Madridē. Es nevēlos atkārtot visu, ko kolēģi jau ir sacījuši. Godīgi sakot, manuprāt, krīzes situācijā turisms var kalpot kā svira, kas paceļ virs eh, krīzes un ļauj atgriezties eh, labklājībā. Un mums ir jāsako šim modelim. Tāpat es piekrītu arī paustajiem viedokļiem un Beļģijas programmai. Tā ir ambicioza un es uzskatu, eh, ka šeit ir ļoti daudz saistības, kuras jūs minējāt. Tātad tiks izveidots darba vietas, sociālajie jautājumi risināti, nodokļu jautājumi, transports, mobilitāte, vides aizsardzība. Uh, diezgan daudz dažādu lietu. Es uzskatu, ka šī programma ir ļoti ambicioza. 30. jūnija paziņojumā arī tika paust daudz ambiciozu mērķu, bet arī pieminēta subsidaritāte. Ministrs kundze, jums ir ļoti nozīmīga loma. Jā, mēs runājam par harmonizāciju un koordinēšanu, bet ir lietas, kas jāpatur prātā Um, jūs sacījāt uh, to, un uh, jāatceras arī, ka 195. pāns līgumā nepieļauj harmonizāciju, uh, vismaz ne tā, kā to varētu uzskatīt komisārs Tajāni ļoti uh, precīzi izteicās par pievienoto vērtību uh, apējot subsidiaritāti. Tā kā es uzskatu, ka jums ir šobrīd iespēja rast līdzsvaru šajā jautājumā, jo šī joma skar visu dalību valstu intereses. Un katrā ziņā turisms vien ir ļoti jūtīgs jautājums. Un eh, Nacionālās dalību valsts, protams, vēlas saglabāt eh, teikšanu šajā jautājumā. Viņas uzskatas, ka viņi uzskata, ka konkurē ar visām pārējām dalību valstīm un apvienot viedokļus turismu jomā varētu būt sarežģīts jautājums tik tiešām. Un es uzskatu, ka ja jums eh, tiešām eh, veiksies jūs darbā, tad eh, viss cieņums, bet katrā ziņā vēlos arī jūs iedrošināt. Un vēlreiz sveicu jūs un lai jums veicas. Paldies, Zēlerkungs. Ja, vielen Dank, Frau Minister. Paldies, ministrs kundze, par visaptverošo ievadu tik sarežģītā tēmā. Un uh, ir maz tādu jomu, kas ir tik ievērojami augušas, kā iedzīvotājs vēlme un iespējas ceļot. Un, uh, protams, uh, ar to tas ir saistīts arī ar uh, brīvajām robežām. Un, uh, un arī ar to, ka iedzīvotājiem ir laiks ceļot, un arī eh, dažā, tas ir atkarīgs no dažādiem ienākumu līmeņiem un finanšu iespējām. Visu beidzot, eh, turisms ir izveidojies par eh, veselu turismu nozari, un tas rada milzīgu daļu no IKP. Tas ir ietekmīgs ekonomikas faktors. Uh, Un uh, es domāju, ka mums nevajadzētu runāt tikai par uh, turisma veicināšanu finansiālā kontekstā. Tur jau ir pietiekami daudz naudas. Manuprāt, struktūra politika dod iespēju, uh, iespējas, ko vajadzētu izmantot turisma infrastruktūrai. Otrakārt, runājot par turisma nozares nākotnes attīstību, nav. Eh, vien, viena lieta ir eh, turisma iespēju un iedzīvotāju ceļošanas iespēju izmantošanu, lai šie iedzīvotāji varētu iepazīt iedzīvotājus citās Eiropas valstīs. Eh, Iespējams, agrāk uh, iedzīvotāji devās ceļā vienkārši, lai skatītu ievērojamās vietas vai pavadītu savu atvaļinājumu citā zemeslodes pusē. Turisms eh, ir kļuvis par būtisku ekonomikas faktoru un uh, nodrošina veselu reģionu attīstību. Un uh, mēs redzam, ka šeit uh, pastāv arī zināmas e, briesmas. Turisms ir e, pāraudzis veselā nozarē un šķiet, ka šī tēma nav īsti izpētīta. Bieži vien uh, notiek tā, ka situācija tiek atstāta gadījuma ziņā. Pieauga individuālais turisms, pieauga pilsētu turisms. Berlīnē, manā dzimtajā pilsētā, turisms ir pieaudzis par 20%. Viesnīcas eh, tika būvētas katrā, uz katra stūra, Te pašā laikā klasiskais masveida turisms, turisti, kas meklē sauli, pludmali un vairs neko citu, tas eh, daudzos reģionos ir eh, dramatiski krities par 20-30%. Un eh, tas ir izraisījis ievērojamas nodarbinātības krīzes, vienkārši tāpēc, ka šie gala mērķi ir mainījušies. Tāpēc es domāju, ka šādā situācijā ir svarīgi izveidot politisku ietvaru, politisku pamatu, un arī eh, par to tik runāts komisijas paziņojumā. Bet uh, Eiropas uh, eh, līmeņa uzdevums ir uh, pastiprināti pētīt, kā turisms ir attīstījies, uh, kā ir veidojušās tendences agrāk pagātnē, kā šīs tendences ir mainījušās un kā mēs no tā varētu mācīties turpmāk eh, organizēt eh, šo nozari. Uh, Un eh, es domāju, ka šī eh, komiteja un arī ekonomikas eh, komiteja ir īstā komiteja, kam to risināt. Tam ir cieši sakars ar mobilitāti, ar transporta sistēmām. Mobilitāte bez, transpo, bez mobilitātes, bez transporta līdzekļiem ceļošana nebūs iespējama, tāpēc šie aspekti ir savstarpēji sasaistāmi. Tā ir klasiska interdisciplināra tēma, kas mums kā tāda arī ir jāizskata parlamentā no vienas puses eh, tā ir iespēja eh, veidot pārobežu sakars, tas ir arī būtisks eh, ekonomisks faktors, un tas arī nodrošina transporta nozares pārstāvjiem ilgtspēju nākotnē. Tā ir diezgan komplicēta tēma, kas var kļūt par Eiropas līmeņa izaicinājumu. Paldies! Paldies, tik augums, lūdzu! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, doamnă. Paldies, uh, priekšsarētāji, paldies, uh, ministra kundze, ka, ka ieradāties šodien. Pavisam īsi vēlējos pajautāt jums, vai Beļģijas prezidentūra turpinās Spānijas prezidentūras iesākto iniciatīvu attiecībā uz sociālo turismu. Kalipso programma ir beigusies. Eiropas komisija gatavojās e, nākt klajā ar vadlīnijām par sociālo turismu dalību valstīs. Es tad vēlējos noskaidrot, vai Beļģijas prezidentūra turpinās šo iniciatīvu. Un šai pašā kontekstā vēlējos uzsvērt faktu, ka šobrīd ļoti maz cilvēku ar invaliditāti ceļo ne tikai nolūkā nokļūt kaut kādā uh, konkrētā vietā, bet arī nepiedalās uh, kruīzos eh, vai tās turismu braucienos. Mums vajadzētu vairāk padomāt par uh, tiesībām, kas ir cilvēkiem ar invaliditāti un tieši saistībā ar turismu jautājumiem. Un vēl viena lieta attiecībā uz direktīvu par grupu turismu Komisārs solīja, ka šī direktīva tiks pārskatīta. Mums plenārsēdē parlamentā bija debates, eh, to ierosināja IMCO komiteja. Es tad vēlējos noskaidrot eh, no jums, eh, kāds ir perspektīvas šajā jomā, vai jums ir kāds laika grafiks, vai esat iekļaujuši to darba programmā. Paldies! Merci. Paldies tikau kundzei. Pirms dodu vārdu ministras kundzei. Man die, būs divi jautājumi. Zēlērkungs sacītais bija ļoti interesants par to, ka turisms tas ir kas tāds, kas ir pilnībā transversāls kas tāds, kas skar ļoti daudz nozars. Līdz ar to ļoti grūti šo turismu iekļaut uh, politikā. Un mans pirmais uh, jautājums būtu par jautājumu, par, par ko tādu, ko arī minēja Alessandrs Kundze, proti nav politisko instrumentu šajā Eiropas parlamentā un komisijā, mūsu institūcijās. Uh, nav tādu politisku specifisku uh, instrumentu turismam. Turisms ir uh, dažādās vietās, dažādās, dažādos tiesību aktos, bet kad mēs skatāmies, ko mēs varētu piedāvāt, lai atbalstītu <clears throat> piedētās aktivitātes, mēs runājam par struktūrāliem fondiem, par uh, zi, uh, Par eh, zvejniecības finansējumu vai par, cit, par kādu citu finansējumu tas ir, izskatās, ka mēs vienkārši apkopējam tādas nu, lietotas rotaļlietas, kuras mēs izdalām pēc tam bērnu namos, jo mums nav līdzekļi, lai iegādātos jaunas rotaļlietas veikalā. Mēs redzam, ka šeit ir tāda problēma, ļoti konkrēta problēma, vai jūs esat iecerējuši pārdomāt kopā ar komisiju par to, kā izveidot šādus instrumentus, šādu rīku kopumu, kas būtu finansiāli pasākumi, juridiski līdzekļi, lai ja varētu izveidot šādu turisma politiku. Tad vēl divi, trīs citi komentāri. Vai uzskatāt, ka ir iek Eiropā iekšējais un ārējais tirgus, kas nav uh, viens un tas pats. Lielākais Eiropas tī, turismu tirgus ir Eiropa, un manuprāt, šeit ir kas darāms kaut kas ļoti konkrēti, jo mēs nevērsīsimies pie mm, ķīniešiem, arabiem un amerikāņiem uh, vienādi, vai jums ir kāda ideja par Eiropas turisma iekšējo un ārējo tirgu, vai mēs varam runāt šajā sakarā par eh, tirgus atvērtību. Migrantis Paskālkungs minēja šo ideju par konkurences idejām, un arī šeit saskaramies ar tām pašām problēmām, kas citviet, un visbeidzot, komentārs par apmācību, manuprāt, ir ļoti svarīgi izvērst, um, organizēt apmācību programmu uh, turismu jomā, jo bieži vien mums nāk saskarties ar amatieriem šajā jomā, un tas ir kas nu, tiešām problemātisks, tas nodara lielu kaitējumu pašām turisma aktivitātēm un tās rezultātiem. Un tad mēs runājam arī par vīdi, vai būs arī kādas pārdomas, debates. Turisms var mainīt vīdi, bet vīde arī var mainīt turismu, vai kāds ieceļš, piemēram, pie klimata izmaiņu. Uh, pieklimata izmaiņām, tas arī varētu atstāt ieteikmi uz, piemēram, vidusjūras krāstiem, kalnu reģioniem, ziemeļu reģionos. Mēs varētu turbūt var paredzam ko tādu, kas pamazām arī aizvien kļūs par aktualitāti lūdzu ministrs Kundvērts jums. Merci. Ja, dank, Paldies, priekšsēdētāji. Eh, ja mēs eh, lietas bieži vien izskatās vienkāršākas nekā ir patiesībā, nekā tad, ja mēs paraugāmies uz lietu būtību un saturu, turisms eh, pavisam noteikti ir politika. Daudziem no jums šajā institūcijā tas ir ļoti svarīgs politikas aspekts, te runa par struktūru politiku, par attīstības politiku, uh, debatēm ir jābūt Eiropas Savienības stūrakmenim. Jau tas vien, ka šis aspekts ir integrēts Lisabonas e, nolīgumā, par to liecina. Un uh, arī uh, subsidiaritātes uh, principu kontekstā tas ir ļoti būtisks. Bet te pašā laikā tā ir tāda brīvprātīga pieeja, un mums ir brīvprātīgi jārisina šie jautājumi. Uh, Beļģijas prezidentūra ir ambicioza, tā vēlas e, sasniegt e, labāko iespējamo rezultātu, ko tā sasniegs, tas ir cits jautājums, bet uh, diskusija notiek, mēs vēlamies panākumiem bagātu turismu, gan iekšēji Eiropas tirgu, gan arī ārpus tā. Mums līdz ar to ir jāizliek zināmi akcenti, uzsvari un uh, Un no arī oktobrī eh, te ir jābūt eh, svarīgai tēmai. Eh, diskusijas par iekšējo tirgu un ārējo tirgu ir atšķirīgas, un to nodala arī Eiropas komisija savā paziņojumā. Es šeit runāju par Eiropas Savienības redzamības vairošanu, redzamības pastiprināšanu ārējā tirgu, kā to būtu iespējams darīt. To nevar darīt, ieviešot cenu dempingu. To mēs noteikti negribam. Mēs varam to paveikt tikai tad, ja mēs piedāvājam kvalitatīvu, ilgtspējīgu turismu, kas ir labāks nekā kaut kur citur piedāvātais. Un to jūs varat atrast arī Eiropas Savienības paziņojumā, par to tika panākt vienošanās arī ministru sanāksmē Madridē. Un eh, tam mēs arī mēģināsim sekot. Protams, ir eh, tādi jautājumi, kā Zenders kundze pieminēja vai kā priekšsēdētājs pieminēja. Informācija ir ārkārtīgi liela loma, izglītība ir milzīga loma, kvalitatīva turisma piedāvāšanai ir vajadzīgs labs personāls. Un, uh, protams, ka te runa arī par turismu sociālo atbildīgumu, investīcijām personālā, investīcijām izglītībā. Un tam ir ārkārtīgi svarīga loma, un Eiropas Savienības rīcībā jau ir labi instrumenti, un es varu iedomāties, ka turisms šeit varētu tikt integrēts, uh, būtu nodrošināta tālāk izglītība turisma jomā, te varētu runāt par Leonardo programmu un citām. Uh, kur šī integrācija varētu būt diezgan skaidra. Ja es pievēršos priekšsēdētāju komentāriem, viņš runāja par finansējumu struktūrēšanu. Ja mēs runājam par struktūrēšanu, tad mums ir jārunā gribot, negribot par finansējumu. Tagad ir skaidri ir, ir skaidri jāapzinās, kurā vietā parādās turisma starpdisciplinaritāte, kāda ir turisma loma. Tas ir jāapzinās visās jomās, kuras skar turisms, jo īpaši tad, ja ar turismu jārēķinās, ja ir jāpieņem lēmumi, piemēram, patērētāju aizsardzībā, kas jau tika pieminēta, šī grupu ceļojuma direktīva – Eiropas Savienība ir vienīgā institūcija, kas norāda, kā tad īsti tas ir darāms. Runājot par uh, laika plānojumu, uh, komisija, uh, Beļģijas prezidentūra atbalsta uh, iniciatīvas virzīšanu. Es, diemžēl, nevaru nosaukt konkrētu datumu. Uh, mans kolēģis, kas par to ir atbildīgs, cieši sadarbojas ar Redingas kundzi un eh, pie tā vēl tiek strādāts. Tā ir svarīga tēma un labs piemērs. Ir arī citi piemēri, kā struktūrāli virzīt eh, jautājumus. Eh, tas pavisam noteikti ir. Uh, uzdevums, uz kuru sasniegšana ir jātiecas. Ja mēs vēlamies panākt ilgtspējīga un kvalitatīva turisma politiku, taču mēs nekādā gadījumā nevēlamies uh, turisma nozares uh, Eh, tādu nodalīšanos, šķelšanos. Tas ir tas, ko daudz jau ir darījuši, un viņi ar to ir daudz pazaudējuši, to darījuši reģioni, un tas nav devis panākums. Nē, šī daudzveidība, kas, eh, kas ir mūsu rīcībā, tā ir mūsu uh, priekšrocība, mēs to varam efektīvi pārdot, un uh, turisma nozara to jau sen ir sapratusi. Mums nav šai nozarei jāstāsta, kas viņiem jādara, viņi jau sen ir sapratuši, ko viņi var pārdot un ko nē, viņi ir komerciāli. Jautājums ir par to, kāda ir kvalitātes kritēriji, kādi mums ir jāizvirza vai par kādiem mums ir jāvienojas, lai varētu savus mērķus efektīvi sasniegt. Jā, dīvaini, ka Eiropas turisma fórums notiks Maltā, par to jau runāja kolēģi. Tas var izskatīties dīvaini, taču tas nav dīvaini. Tā nav pirmā reize, kad Eiropas turisma fórums nenotiek prezidentūras valstī. Un tieši tāpēc eh, šis fórums nenotiks Briselē, jo pagājušajā gadā tas notika Briselē, un pagājušajā gadā Čehija uh, nolēma, ka šis fórums notiks Briselē, un tad tā rīkošanā piedalījās komisija. Līdz ar to mēs nolēmām balstoties uz uh, labo sadarbību, kas mums izveidojusies ar Maltu un Eiropas komisiju, ka mēs rīkosim šo fórumu Maltā Tā nav nekāda pazaudēta iespēja, gluži pretēji, tas pirmām kārtām liecina par to, ka Beļģija spēja lieliski sadarboties, un, uh, manuprāt, tā ir, uh, tā rada papildu pievienoto vērtību Eiropas uh, Beļģijas prezidentūras turismu programmai. Rodas atkal jautājums par Eiropas eh, redzamību ārējā tirgū, par ko mēs jau runājām. Eh, šeit mēs varētu eh, sevi kopīgi reprezentēt, ir jau bijušas iniciatīvas. Uh, bet eh, galvenokārt mums ir jātiecas uz mūsu tēlu uzlabošanu, uz mūsu piedāvājumu uzlabošanu. Un mums ir jāsaprot, eh, kāds var būt mūsu katra devums. Tas ir lielākais un svarīgākais uzdevums, lai būtu skaidrs pamats, skaidri principi, Beļģijas prezidentūras prioritāte ir veidot šo skaidro pamatu. Protams, ir atšķirīga priekšstata par to, ko nozīmē nākotnes turisma politika Eiropā, tostarp arī dalību valstīm. Mums ir jāatrod vienprātība. Mēs uh, izvēlamies šeit tādu voluntāristisku pieju, un jautājums ir par to, kāpēc uh, mums nav oficiālu vai neoficiālu dokumentu. Komisijas dokuments ir nācis klajā 30. jūnijā, un uh, mēs uh, līdz ar to mēģinām veidot šo trūkstošo skaidri definēto pamatu, un oktobrī arī ministri pie tā strādās. Arī, arī es esmu uh, eh, eh, devusi zināmas idejas par to, kam būtu jābūt šajos secinājumos. Man ir liels prieks par to, ka komisija arī atbalsta sociālā turisma ideju, arī Eiropas parlaments. Ik viens vēlas panākt progresu. Eh, pēc Kalipso programmas uh, kuras e, termiņš beidzies. Beļģijas prezidentūra vēlas turpināt darbu ar sociālo turismu, apzinoties tā nozīme Eiropas Savienībai, tāpēc mēs atbalstām iniciatīvu, kas ir noteikta arī komisijas paziņojumā, proti par to, ka pēc Kalipso programmas ir jāveido efektīva programma mērķu grupām, jauniešiem, pensionāriem, cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ģimenēm ar zemiem ienākumiem arī citām mērķa grupām, un uh, ir svarīgi panākt uh, vienprātību un kopīgi strādāt pie šādām aktivitātēm. Protams, parlaments vislabprātāk runā par finansēm, lai padarītu iespējamu šo jauko ideju realizāciju, par kurām mēs runājām. Ir jādomā, kādas tad īsti ir iespējas. Šīs diskusijas vajadzētu skatīt kopsolī ar diskusijām par perspektīvām 2013. gadam. Un uh, tad būtu skaidrs, kas tad īsti pienāksies turismam un nē. Komisija bija diezgan piesardzīga. Te ir runa par turisma integrāciju dažādos jau pastāvošajos instrumentos. Būtu jauki jau, ja mēs to vien panāktu. un būtu skaidrs, kādā reāli politiskajā situācijā mēs šobrīd atrodamies. Arī to Beļģijas prezidentūra vēlas aktualizēt. Un jebkurā gadījumā turismam vajadzētu iereiz valsts ir panākušas vienprātību par Lisabonas nolīgumu un pateikušas, ka jā, mēs integrējam uh, turismu Eiropas Savienības tiesību aktos. tad, protams, vajadzētu būt tā, ka ir finanšu instrumenti turismam. Kādā formātā tas būs, par to vēl ir jādiskutē. Mm, jebkāda cita risinājuma būtu kontraproduktīva tam, kas mums jau šobrīd ir, un Lisabonas nolīgums jau ir spēkā, un mums ir jāvirzās tā noteiktajā virzienā. Uh, un mums ir jāmēģina panākt vienprātības starp 27 dalību valstīm, lai piešķirtu turismam lielāku redzamību arī finansiālā līmenī. Es ceru, ka tas būs iespējams. Paldies! Beaucoup, Paldies, ministrs kundzei, par šo prezentāciju un par šo mūsu pirmo tikšanās reizi arī par šo jautājumu, kas ir uh, tagad jānoplē un tiešām ir jāskata. Es domāju, ka mūs pārliecināja Bēļģijas prezidentūra. Mēs redzam, kāds ir struktūrālās finanšu grūtības tajā pat laikā. Tas nu ir tiešām būvlaukums, kurā ir visai liels perspektīvas visi kolēģi, kur ir šeit, noteikti pārdomās eh, tuvā, tuvāko mēnešu laikā par turismu, varbūt pateiks kāds praktisks aktivitātes turismu jomā savās brīvdienās. Lai varētu Eiropā arī redzēt, kādas tad ir praktiskās problēmas, kas eh, raisa gastronomija, velosipēdi un tam līdzīgi.